Gentlemen, please take your seats. Lūdzu, ieņemiet vietas. We have the adoption of the agenda. Mums paredzēta ir sākt ar darba kārtības pieņemšanu. Wir haben Tagesordnungspunkt Nummer 1, Annahme Pirmais darbkārtības punkts ir pat darbkārtības pieņemšana. Šāks kundze, diemžēl, ir spiesta ātrāk iet projām, tādēļ lūdza izskatīt savu ziņojumu kā pirmo. Es ceru, ka nav iebildumi. Ja iebildumi nav, tad mēs tā arī rīkosimies. Priekšsēdētāji paziņojumu man nav, tāpēc sākam darbu uzreiz. Sākam tādēļ ar sesto darbkārtības punktu. Ehm, Marīča Šākas eh, ziņojums, digitālās brīvības stratēģija. Ehm, Šāks kundze, vai es vēlaties kaut ko arī sacīt, pirms eh, uzzinat ehm, rezultātus, nevēlaties, skaidrs. Tādēļ ķeramies pie balsošanas. Tātad. Vispirms mutiskais grozījums. Mutiskais grozījums. Kurš pār? Pret? atturas. Rezultāts 3 pret 1 pieņemts. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 19. darbkārtības punkts. Kas par? Pret, Atturas pieņemts. 20. Pieņemts. At, pieņemts. 21. par. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 25. par. Pret. Atturas pieņemts. 26. par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts 29 par pret atturas pārbaudam. Ja. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 25 pret 32 noraidīts. Mutiskais eh, grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. 32. otrā daļa. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tālāk eh, grozījums 33. Kas par? Pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudam. 33. par, respektīvi elektroniski balsojam. Beidzam balsot. 34 pret 23 pieņemts. 34. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par otrā daļa. Par otro daļu jūs vēlaties pārbaudīt. Beidzam balsot!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 Izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 28 pret 31 noraidīts. Piektais kompromiss par 39, es atvainojos, saka priekšsarētājs 39 par. Pret, atturas, noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 47 par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret pieņemts. Piecdesmitais, kas par? Pret, atturas, Noraidīts. Mutiskais grozījums numur 3. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 40, 54. Eh, Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tādējādi nākamais ir 57. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 58 par, pret, atturas pieņemts. 59 par, pret, atturas pieņemts. 60 par, pret, atturas noraidīts. 61 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Tā, nu. Jā, 61. Die Abstimmung. Beidzam balsot. 37 pret 25 pieņemts, 62 par, pret, atturas, noraidīts, 63 par, pret, atturas, noraidīts. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit 29 zu 24 angenommen. Tā, 29 pret 24 pieņemts. Bet 8 nav piedalījušies. 64 par, pret, atturas pieņemts. 65 par, pret, atturas pieņemts. 66 par, pret, atturas pieņemts. 67 par, pret, atturas, noraidīts. 68 par, pret, atturas, pieņemts. Nu, šoreiz bija 67. vēlties pārbaudīt. Labi, 67. pārbaudām elektroniski. 68. tika pieņemts, pārbaudām 67. Beidzam balsot. Tālāk 69. par pret atturas noraidīts. 71. par pret atturas noraidīts Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 72 par, pret, atturas pieņemts, 73 par, pret, atturas pieņemts, 74 par, attur, pret, atturas pieņemts, 75 par, pret atturas pieņemts, 76 par, pret atturas pieņemts, 77 par, pret atturas pieņemts, 79 par, pret atturas pieņemts, 80 par, pret atturas pieņemts, 7. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 83 par, pret atturas pieņemts, 84 par,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 Tātad 87. elektroniski pārbaudam. Balsojums beidzies. 31 pret 32 noraidīts. Sala Frankskungs. Es eh, gribēju tikai sacīt, ka tūlīt būs arī atnesta man balsošanas kārts, Te es balsoju pret. Lūdzu, ņemiet to vērā, ka mans balsojums bija pret. Man tūlīt būs kartīte. Nun ist es mit 31. Nu, labi, tad ar 31 pret 33 noraidīts. Nekas no tam nemainās. Es nebalsoju, tā ir jūsu problēma. Nu, labi, 32 pret 33 vienalga nekas nemainās. 88.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 Tā nē, tas arī atkrīt. 97 par, pret, atturas, noraidīts. 98 par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 99. Nē, tas arī atkrīt. 102 par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais kompromiss par,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 Pieņemts. 114. tālāk. Divās daļās. Pirmā daļa. Par pret, atturas noraidīts. Otrā daļa. Par pret, atturas noraidīts. Dubult slepkavība.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 pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. par pret pārbaudam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 pret 31 pieņemts.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 14. vēlreiz par. Labi, pārbaudam elektroniski. Arranged. Arranged. 14. 14. elektronisks balsojums. Beidzam balsot. 36 pret 23 pieņemts. 15. pār pret, atturas, pieņemts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts, otrais par, pret, atturas pieņemts, trešais par, pret, atturas pieņemts, ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Tālāk, inta atzinums. Inta viens par, pret,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 pret, atturas pieņemts, Inta 11 par, pret, atturas pieņemts, Inta 12, tikai otrā daļa. Tātad 11, 12 otrā daļa, kas par pret, atturas pieņemts, Inta 13 par, pret, atturas pieņemts. Un elektroniskais balsojums par ziņojumu kopumā. Antrag. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tā kā Salafrāns kungs arī balsojis ir pār, tad 57 pār, 5 atturās. Neviens nav pret. kolēģe. Apsveicam! Varat droši do, skriet raiti uz savu nākamo pasākumu. Mēs savukārt tad varam ķerties pie trešā darba kārtības punkta. Eh, Ruita Vāreša eh, ziņojums, vai, kāds, vai tur būs kādi izteikumi? Nē. Labi, ķeramies pie balsošanas.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 48 pret 8 pieņemts. Deve 1 par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad arī 4243 ar to atkrīt, 44, kas par, pret, atturas pieņemts, 45 par, pret, pārbaudam elektroniski. 45. pārbaudam elektroniski. ist geschlossen. Beidzam balsot. 27 pret 36 noraidīts, 46 par, pret, atturas noraidīts ar tādu pašu vairākumu. Četrdesmit astoņi, nē, vai tad nebija četrdesmit septiņi? Nē, tas acīm redzot atkarīgi. Četrdesmit astoņi, saka priekšsarētājs par, pret, atturas, pieņemts. 9-2 par, pret, atturas, pieņemts. 9-3. Tavarešs kungs. No tām debatēm, kas mums vakar bija drā komitejā, man ir pozitīva norāda par deve grozījumiem, un es domāju, ka politiskās grupas eh, neiebilst. Varbūt mēs varam eh, visus deve grozījumus blokā balsot, ja nav iebildumi no citām politiskajām grupām. Vai tas attiecās uz visiem deve grozījumiem, tikai uz šiem, kas tagad ir? Tātad par visiem deve grozījumiem mēs varam balsot blokā. nav nekādu iebildumu, kas man zināms, cik man zināms par deve grozījumiem. Tā nav. Tātad 2, 9, 2 līdz 9, 12. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tātad 9, 4 daudz balsoja pret, bet tomēr vairākums bija par. Let's vote on Deve 4. Var, varam nobalsot par Deve 4. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 49 par? Pret? Atturas pieņemts. 50 par? Pret? Atturas pieņemts. 51 par? Pret? Atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 1 par? Jā, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Manas grupas sēnas eh, referenta apmeklē citu sēdi šobrīd, ieb, un viņi iebilst pret šiem mutisko grozījumu. Tas pats attiecas uz otro mutisko grozījumu. Paldies. Eh, Tavares. Tavares kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mums bija tikšanās ar Tautas partijas ēnas referentu šorīt Viņi, viņa sacīja, ka tautas partija balst, balsos pret grozījumu, bet ne pret e, šī grozījuma prezentēšanu. Mēs esam iesnieguši to, un referents to ir pieņēmis. Līdz ar to no tehniskā viedokļa mums vajadzētu nobalsot par šo grozījumu. Es tikai vēlētos uzsvērt, ka e, šie grozījumi ir par bēgļiem. Un es vēlētos uzsvērt, ka tas nenozīmē plašu bēgļu definīciju, bet ļoti ierobežotu definīciju. Tātad cilvēki, kuriem ir, ir ANO augstā bēgļu komisāra izsniegtas identitātes kartes. Salafranka. Salafranks kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka komitejas locekļi ļoti labi pārzina manu. No Eh, manas vispārīgos iebildumus eh, attiecībā uz iebildumiem pret eh, grozījumiem, un mūsu ēnu referente iebilst pret šo, šo grozījumu. Es saprotu, ka mēs varam zaudēt, bet tāda ir manas grupas informācija. Un bāna grupa ir pret mutiskiem grozījumiem numur viens un numur divi. Satvainojas priekšsādātāji. Es cienu, protams, šo informāciju, ko mēs saņemam no kolēģa Salafranks kunga, bet tas nesakrīt ar to, ko no rīta man apstiprināja. Tika panākts kompromiss, kur es kā referents pieņemu no tautas partijas puses. Un es no sekretariāta labprāt tad saņemtu informāciju vai politiskā grupa var iebilst pret to, ka referents iesniedz mutisku grozījumu. Cik man zināms, ja šo mutisko grozījumu iesniedz referents, tad atsevišķi to nevar, pret to nevar iebilst. Tad ir vajadzīgi plenārsēdē tas ir savādāk, bet šeit es tad gaidītu atbildi no sekretariāta. Nu, man šeit ir jāpiemēro nu, noteikumi. Es nezinu, ko jūs tur esat eh, sarunājuši savā starpā, bet ja viena politiskā grupa ceļ iebildums, tad mutiskais grozījums atkrīt. Noteikumi šai ziņā ir ļoti skaidri. Līdz ar to tā, tā nu mēs varam secināt. Man kā priekšsēdētājam jautājums ir izsmelts. Jūs varat plenārsēdētā to pieteikt. Es atvainojos, es vēlos eh, paskaidrojumu, ka tik tiešām noteikumos tā ir rakstīts. Lūdzu, piefiksējiet protokolā, ka šī ir kompromisa izgāšana, kuru mēs panācām tikai pēc pāris stundām, neinf neinf neinformējot referentu. Nu, nedomāju, ka šeit mēs varam uh, legalizēt kaut kādas vienošanās, kas ir bijušas. Protams, jūs varat politiskā grupa var mainīt balsojumu no plus uz mīnus, atzīt, neatzīt uh, vienošanos, tā, to referents var uzskatīt par labu vai sliktu, bet uh, noteikumi šajā jautājumā ir pilnīgi skaidri. Mutiskie grozījumi tiek pieļauti tikai tad, ja neviens neiebilst. Tā ir arī tāda aizsardzības funkcija, lai ne katrs varētu iesniegt mutisko grozījumu, ja tam nav pilnīgi skaidrs vairākums. 52 par, pret, atturas, pieņemts. 53 atkrīt, 54 par, pret, atturas, pieņemts, 55 par pret, atturas, noraidīts. 56 par, pret, atturas, pieņemts. 58 par, pret, atturas. Tas nebija īpaši skaidrs. Manuprāt, pieņemts. Sala Frankas kungs. Ah. Vienmēr. Ne, nevēlaties izteikties tomēr. Pieņemts. Nē, nu labi, pārbaudām elektroniski. 58. pārbaudām elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pret trīsdesmit divi noraidīts. 57 par, pret, atturas pieņemts, 59 par, pret, atturas noraidīts, 60 par, pret, atturas pieņemts, 61 par. Nu, kolēģi, nu, katrs varbūt tad paceliet kārtīgi roku, tad, kad balsojat. Es te skaitļoju šo vairākumu. Grūti to izdarīt, ja daļa neceļ roku vispār. Balsošana beigusies. 33 pret 21 pieņemts. Vajadzētu arī noteikumos iekļaut, ja ja trīs reizes sauc pieprasījumu vai pārbaudīt elektroniski, tad tam ir jāuzsauc dzērienu, ja tas nav bijis pamatoti. Es jau neesmu tas, saka priekšsēdētais, kurš sauc uh, to, ka vajag pārbaudīt. Ak, tad jūs gribat no te, à, uzsaukt dzērienus tikai priekšsēdētājiem, jā, tā derētu. 61. par pret, tur pieņemts, 98 par pret, atturas pieņemts, 3. kompromiss par pret, atturas pieņemts, 95. 95 par, pret atturas pieņemts, ceratais kompromiss par, pret atturas pieņemts, 68 par, pret atturas pieņemts, 71 par, pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Man likās, ka ir noraidīts, bet pārbaudam. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 27 pret 36 noraidīts. 72 par. Pret. Atturas. Tas pats, man liekas, noraidīts. 73 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 74 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 75 par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 pret atturas pieņemts. 80 atkrīt, 81 par pret atturas. Pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 pret 29 pieņemts. 82 par pret atturas pieņemts, 83 par pret atturas noraidīts. Tālāk 85 par 84 labos jau priekšsēdājs par pret atturas pieņemts. 85 par pret pret, atturas, pieņemts. 86 par, pret, atturas, pieņemts. 87 par, pret, atturas, noraidīts. 88 par, pret, atturas, noraidīts. 99 par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. A 89 par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 2 Priekšsēdētāji, mana grupa iebilst otrā mutiskā grozījuma prezentācijai. Tāda nebūs ar trešo grozījumu. 91 dafür, dagegen, Enthaltung abgelehnt, 90 dafür, dagegen Enthaltung angenommen, Kompromiss 5 dafür, dagegen Enthaltung angenommen, 94 dafür, dagegen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 Beidzam balsot. 32 pret 26 pieņemts. 131. Par, pret, atturas. Nav skaidrs. Vēlreiz lūdzu balsojam. 131 par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. kompromiss par pret atturas pieņemts, 13. kompromiss par pret atturas pieņemts, 146 par pret atturas noraidīts, 147 par pret atturas noraidīts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. par pret pār vai pret Anna. Pieņemts.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 Pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Deviņi par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 59 pret 0, 4 atturoties pieņemts. Ar to arī apsveicam kolēģi. Tavareš kungs lūdzu. Sorry, chairman, colleagues. Uh, uh... Es atvainojos priekšsēdētāji kolēģis pavisam īsi. Mums bija šie incidenti ar uh, Eh, mutiskajiem grozījumiem. Es nolasīšu vienu daļu no otrā grozījuma, kas uzsver to, cik svarīgi ir, lai Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas līgumi eh, varētu eh, un tā tālāk tā, tā tekstā. Es vienkārši vēlētos, lai kolēģi, kuri bija pārsteigti par šo iebildi pret mutisko grozījumu iesniegšanu, būtu informēti, par ko tieši viņi ir iebilduši. Tas arī viss, ko es gribēju teikt. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau atkārtoju vairāk kārt, man nešķita piemērot komitejā uh, iebilst pret mutisko grozījumu prezentāciju, bet vēlēju sacīt, ka mana grupa ir gatava vieroties par vispārīgu um, nolīgumu, par ko mēs varam runāt papla, paplašinātā birojā. Vienkārši gribu norādīt, ka mana politiskā grupa nebija eh, sākotnēji, eh, ne, neies, neiebilda sākotnēji, vienkārši mēs eh, vēlējāmies pilnībā respektēt procedūru. Paldies! Tavāres kungs. Jo, ja jūsu ziņojumam ir nulle pret balsojums, jums būtu jābūt pacietīgākam un būt pateicīgam komitejas balsojumam. Vismaz man nekad nav izdevies dabūt savu ziņojumu cauri ar nulle balsojumu pret. Ejam tālāk. Donska kunga ziņojums cilvēktiesības. Tas nu gan ir garš ziņojums, prasīs lielu pacietību. Ja, geht's los. Antrag 10. Sākam 60 par, pret, atturas, noraidīt 61 par, pret, atturas, nav skaidrs. 61 vēlreiz par, pret,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 atturas noraidīts. 66 par, pret, atturas noraidīts. 67 par, pret, atturas nav īsti skaidrs. 67 vēlreiz par, pret, atturas noraidīts. 68 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 69 par pret atturas elektronisks balsojums par 69. 69. Die Abstimmung. Beidzam balsot tūlīt.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 pret. Nu, nav skaidrs šobrīd. Pār, pārbaudam elektroniski, jo pēc balsojuma nav skaidrs. Tā, lai mēs varētu raitāk iet uz priekšu, lūdzu, skaidri balsojiet. 73. šobrīd tiek pārbaudīts elektroniski. Lūdzu vēlreiz visus piedalīties balsošanā. Tad ies uz priekšu ātrāk. Beidzam balsot. 22 pret 29 noraidīt, 74 par, pret, atturas noraidīts, 75 par, pret, atturas pieņemts, 76 par, pret, atturas noraidīts, 77 par, pret, atturas pieņemts. 78 par pret atturas pieņemts. 79 par pret atturas pieņemts. 80 par 79 pārbaudam. Pārbaudam elektrisko šāku skundas trešo reizi to sauc. F Franciska, nu vienalga trešo reizi. <laughs> Apšaujas geschlossen. Beidzam balsot. Tā tad noraidīts 81. daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 81 par pret pret atturas pieņemts 82 par, pret atturas pieņemts 83 par, pret atturas noraidīts 84 par, pret atturas pieņemts 85 par, pret atturas noraidīts 86 par, pret atturas noraidīts 87 par, pret atturas noraidīts 88 par,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 pret, atturas, pieņemts. 104 par, pret, atturas, noraidīts. 105 par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tā, 124 par, pret, atturas pieņemts. 126 par, pret, atturas noraidīts. 128 par, pret, atturas pieņemts. 129 par, pret pret, atturas noraidīts. 130 par, pret, atturas pieņemts. 131 par, pret, atturas noraidīts. 132 par, pret, atturas noraidīts. 133 par, pret, atturas pieņemts. 134 par, pret, atturas noraidīts. 135 par, pret, pret atturas pieņemts, 136 par pret atturas pieņemts, 103 noraidīts, 137 par pret atturas pārbaudam elektroniski. Ah, ist angenommen, aber es teilen sich wieder. Vor allem hier diese Reihe da. Schluss. Geschlossen. Beidzam balsot. Ar nelielu pārsvaru pieņemts. 139 par, pret, 138 labos savu priekšsētājs par, pret, atturas, noraidīts, 139 par, pret, atturas, noraidīts, 140 par, pret, atturas noraidīts 141 un 142 par pret atturas pieņemts, 4. kompromiss par pret atturas pieņemts, 5. kompromiss par pret atturas pieņemts, 6. kompromiss par pret atturas pieņemts, 152 par pret atturas pieņemts 153 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidītu, otrā daļa par pret atturas noraidīts 154 par pret atturas noraidīts 155 par pret atturas noraidīts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 noraidīts. 159 par, pret, atturas noraidīts. FEM 11 par, pret, vēlreiz lūdzu, par, pret, atturas pieņemts. 161 par, pret, atturas noraidīts. 162 par, pret pret, atturas noraidīts, 163 par, pret, atturas noraidīts, 164 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 21 pret 31 noraidīts. Tevi es vēl noķeršu, Joko priekšsarētājs. 165 par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Pieņemts. Anna vēl ļoti ilgi tur savu pacelto īkšķi, vēl, kad es jau saucu pret, tāpēc dažreiz rodās sajukums. Go, šis bija Jēglis vai Gomešs priekšlikums? Pri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 Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 175. Tad balsojam elektroniski. Par septīto kompromisu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 31 pret 24 pieņemts. 176 par pret atturas pieņemts. 178 par pret atturas noraidīts, 107 pieņemts, 109 par pret atturas noraidīts, 180 par pret atturas pieņemts, 100 pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 196 par pret atturas pieņemts. 197 par. Ā, tas atkrīt. Labi. 198 par pret atturas pieņemts. 200 par pret atturas noraidīts. 199 par pret atturas noraidīts 201 par, pret atturas noraidīts 202 par, pret atturas pieņemts 203 par, pret atturas pieņemts 204 par, pret atturas pieņemts 205 par, pret atturas noraidīts 200. Tā 207 par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 212 par, pret, atturas, noraidīts. 213 par, pret, atturas, noraidīts. FEM 1 par, pret, atturas, noraidīts. 217 par, pret, atturas, pieņemts. 215 par, pret, atturas, noraidīts. Nu, Kā liberāļi balsoja par vai pret? Pārbaudām elektroniski. Hmm? Nu? 215. Beidzam balsot. 30 pret 26 pieņemts. 214 par, pret, atturas, noraidīts. 216 pār pret. Anna, ko tas nozīmē, jā vai nē? Bet jūs nolaidiet roku, tad, kad es prasu, kurš pret, jūs turpinat tik ilgi turēt, pacelt roku, kad uh, Jūs balsojat abas reizes gan par, gan pret manās acīs. Divsimt sešpadsmit pieņemts, devi septiņi. Par, pret, atturas noraidīts. Devītais kompromiss par, pret, pieņemts. 221 par, pret, atturas noraidīts. 222 par,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 pret referentu kungs. Desmitais kompromiss. Es vēlos iebilst pret mutisko grozījumu. Mēs balsojam par desmito kompromisu bez, bez mutiskā grozījuma. Kurš par? pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss bez mutiskā grozījuma. Tādējādi 235 par pret atturas pieņemts. FEM 3 par pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas pieņemts. Jēglis grozījums par pret atturas. Vēlreiz lūdzu.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 253 par pret atturas sociālisti kā balso par, ja, labi, tad pieņemts. Tad 244 eh, par pret atturas noraidīts.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 12. kompromiss. Lūdzu, referent kungs. Paldies, priekšsarētājs, vēlētos ieviest mutisko grozījumu. Lai neteiktu uz, uz zvi, Zviedru un Somu uzņēmums, mēs varētu rakstīt Eiropas Savienībā bāzēts uzņēmums. Hm? Ihr seid es doch einfach. Das ändern. EU-based zu den Kompromiss ändern. Will er das raushaben oder drin haben? Äh, ersetzen Swedish mit EU-based. Swedish? Ja, yeah, instead of Swedish company, say the EU-based company. Ah. Okay. Er möchte konkreter werden. Jā, ah, referents vēlas konkrētāks būt. Par 12. kompromisu ar šo grozījumu par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas. Balsojam elektroniski 13. kompromiss. Balsojums sācies. Svan, ja? Geschlossen. Beidzam balsot. ziniet, ko kaut kas te nav īsti kārtībā. 52 pret 0. Tā tālāk ejam. 256 par. Nē, 253 tagad. Par, pret, atturas, noraidīts. 256 par, pret, atturas, noraidīts.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 280. Nā, par to tas bija blokā balsojums. 276 par. 276 par. Pret. Atturas noraidīts. 277 par. Pret. Atturas noraidīts. 278 par. Pret. Atturas noraidīts. 279 par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 pret atturas noraidīts, 289 par, pret atturas pieņemts, 290 par, pret atturas pieņemts. 291 par pret atturas noraidīts. 292 par pret atturas pieņemts nav īsti skaidrs. Manuprāt, noraidīts. 293 par pret atturas. Pieņemts. 98 par pret atturas. Pieņemts. 296 par pret atturas. Pieņemts. 295 par pret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 Kā lūdzu, saka priekšsēdētājs Takiškungs. Un you reject yes, your oral a... amendment. This, uh, there is an oral amendment. Uh, Šeit ir mutisks grozījums saistībā ar bēgļiem, klimata bēgļiem. Mēs vēlamies ierosināt tā vietā, lai teiktu, lai veicinātu klimata bēgļu tiesisko leģitimizāciju, eh, teiktu savādāk. Aicinām komisiju un padomi iepazīties ar klimata bēgļu jēdzienu. Paldies! Tātad kurš balso par, 306 pret, atturas, pieņemts. 307 par, pret, atturas, pieņemts. 308 par, pret, atturas, noraidīts. 310 par, pret, atturas, noraidīts. 311 par, pret pret atturas noraidīts. FEM 13 par pret atturas pieņemts. 312 par pret atturas pieņemts. Sociālisti balsoja par. Pārbaudam elektroniski. 312. Die anderen stimmen völlig konfus ab. Ja. Beidzam balsot, noraidīts. 24 pret 26. 313 par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas pieņemts. Trīsimt divdesmit seši par pret atturas noraidīts. 328, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 335 par pret atturas pieņemts. FEM eh, grozījums mēs varētu eh, blokā balsot. Tātad 2, 4, 6, 8 un 10. Kas par? Kas par? Bez ceturtā un septītā jūs gribat, vai bez ceturtā un sešpadsmitā? Tātad FEM2, kurš par? Pret. Pieņemts. Mm. Sociāls balsoja par, tieši tā. Labi, pārbaudam elektroniski. Nein, der hat früher mit Ja gezeigt. Jetzt zeigt er mit Nein. Zumachen. Beidzam balsot. Noraidīts. FEM 4 par. Pret. Atturas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 pret, atturas, pieņemts. 338 pret, Par 338 jau nobalsojam, 337 par, pret, atturas, noraidīts. Es zinu, ka pēc Pēc definīcijas jau Peterles grozījumu nevar no, e, noraidīt, bet, nu, diemžēl šoreiz tā bija 339 par. Pretā atturas pieņemts. Tā 340 par. Pret atturas pieņemts. 341 par. Pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par. Pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 4 par pret atturas pieņemts. 300. Nē, 800 kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? 354 par pret atturas noraidīts. 358 par pret atturas noraidīts Pieņemts. Tātad nākamais mums tad sanāk 360. par. Trīsim sešdesmit par, pret, atturas, 364, pirmā daļa, par, pret, pi... otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 65 dafür. 365 par pret atturas noraidīts. 366 divās daļās, pirmā daļa. Pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 368 par pret atturas pieņemts. Nākošais ir numuru. Šķiet, ka tas būtu 19. kompromiss. 370. par. 370 liekamas balsojumi par, pret, atturas, noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 375 par, pret, atturas, pieņemts. 376 par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 300. 90, 378, 378 pārpretāturas pieņemts, 379 pārpretāturas noraidīts, 380 pārpretāturas noraidīts. Tikko mēs pieņēmām 382, nē, 382 jā, par pret atturas noraidīts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 388 par pretaturas pieņemts, 389 par pretaturas noraidīts, 390 par pretaturas pieņemts, 391 par pretaturas pieņemts, 392 par pretaturas pieņemts, 393 par pretaturas pieņemts noraidīts 394 par pret apturas pieņemts 21. kompromiss par pret apturas pieņemts 395 ehm, par pret apturas noraidīts 396 par pret apturas noraidīts 397, ne, tas atkrīts 398 par pret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 26. kompromiss par pretaturas pieņemts. 50. grozījums par pretaturas noraidīts, 51 par pretaturas noraidīts, 52 par pretaturas noraidīts, 56 par pretaturas noraidīts, FEM 17 par pretaturas atturas noraidīts FEM 18 par, pret atturas noraidīts FEM 19 par, pret atturas noraidīts FEM 20 par, pret atturas noraidīts FEM 21 par, pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts, 58. par pret atturas noraidīts, 59. par pret atturas noraidīts. Citējums divi pārpret atturas pieņemts, trešais pārpret atturas pieņemts. Es komu jetzt zum Antrag 22. Frauen 22 dafür. Fem 22 par pret noraidīts. Ceturtais par pret. Sākam vēlreiz ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais, astotais par pret atturas pieņemts. Devītais, desmitais, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas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 atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. 29. 8, 9. par pret atturas noraidīts. Tagad elektronisks balsojums par ziņu kopumā. Sarus Wolski ist ein bisschen länger, aber dauert 10 Minuten muss nämlich am 17. November da sein. Wir haben es zu Ende mit 47 zu 0 angenommen. Herz Ar 47 par 0 eh, pret ziņojums ir pieņemts. Apsveicam. Un eh, tālāk Pēteles kungs atzinums. Pirmais par pret pieņemts. Trešais par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas at, pieņemts. Elektroniski mm, par tekstu kopumā par pret gandrīz esam pabeiguši balsojumu. Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag. Wir, ist es mit 50 zu 1 angenommen? Pieņemts 50 par 1 pret apsveicam. Un nākošais ir Sairuša Volska ziņojums, otrais kompromiss par pret. Piektais par pret, atturas pieņemts, sastotais par pret pretaturas pieņemts, pirmais kompromiss par pretaturas pieņemts, seši par pretaturas pieņemts. Elf. Dafür. 11. par pretaturas pieņemts. Trešais kompromiss par pretaturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts.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 pieņemts. 32. par pretaturas pieņemts, 33. par pretaturas pieņemts, 34. par pretaturas pieņemts, 35. par pretaturas pieņemts, 7. kompromiss par pretaturas pieņemts, par pretaturas pieņemts. Kompromiss 10 dafür Desmitais kompromiss par pretaturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Geschlossen? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 41 zu 2 zu 6. Herzlichen Glückwunsch. 41 par 2 pret apsveicam. Lieliski šie vairākumi, kādi mums šodien bija galīgajā balsojumā. Un tagad aicinu pāriet pie devītā punkta, jo komisāre jau ir ieradusies un mēs organizējam šo sēdi kopā ar attīstības komiteju.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 Kolleginnen und Kollegen, darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Dargie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Man ir liels prieks, ka mēs varam šeit sveikt komisāri Georgievu, kas ir atbildīgi par starptautisko sadarbību, mano palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijā un organizēt viedokļu apmaiņu par situāciju Sīrijā. Mēs ļoti labi zinām, ka dažādu konfliktu rezultātā tur daudz kas ir noticis. Tātad mums ne tikai tur ir problēmas, bet eh, saistībā ar karadarbību, bet arī ar humanitāro situāciju. Un, eh, protams, ka bēgļu situācijas jautājums arī ir aktuāls, ar ko saskaras Turcija, Jordānija, ko nevar aizmirst, bet arī Libāna, protams, jāņem vērā. Protams, ka zināmā mērā tas skar arī Irāku. Līdz ar to man tiešām liels prieks, ka komisārs Kunze izrādīja savu gatavību ierasties uz viedokļu apmaiņu, un es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka mums ir pienākums palīdzēt, un komisārs Kunze, eh, man tiešām prieks, eh, ka jūs esat ieradušies izklāstīt mums savu viedokli. Mēs kopā ar attīstības komiteju organizējam šo eh, viedokļu apmaiņu, šeit arī kolēģi Man kolēģi, jūs varbūt arī vēlaties ievadam kaut ko pateikt. Un uh, es lūkšu jūs arī pārņemt tālāko vadību, jo man, diemžēl, ir jādodas prom no sanāksmes. Lūdzu. Donc, un grand merci. Paldies. Komisārei. Par. Uh, kur ir ieradusies eh, mums eh, izklāstīt jautājumus. Eh, smagās krīzes sakarā, kas skar šobrīd Sīriju, kurā ir vairāk kā 30 tūkstoši bojāgājušo un 275 tūkstoši personu, kas ir devušies bēgļu gaitās, kas atrodas nometnēs Turcijā, Lībijā, Jordānijā un Irākā. Un um, mēs vēlamies dzirdēt, ko ir uzsākusi Eiropas Savienība, lai panāktu šo bēgļu drošību nosauktajās valstīs, kurās, tādās kā Libānā un Jordānijā, pastāv destabilizācijas draudi. Komisārs Kundze, ar prieku dod jums vārdu. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Very grateful for the uh, opportunity. Esmu ļoti pateicīga par iespēju pastāstīt uh, šo komiteju kopējā sanāksmē par human, humanitāro situāciju Sīrijā, ko mēs varam darīt un kādu mēs redzam nākotni. Ir pagājuši jau 21 mēnesis konflikta nav politiska risinājuma un neizskatās, ka būs gals cīņām. Ziema ātri tuvā, tuv, kļūst tuvāka un humanitārā krīze kļūst no sliktas par briesmīgu. Kā Žalī kundze teica, vairāk kā 30 tūkstoši cilvēku ir nogalināti un vairāk kā 2,5 miljonu. Es domāju, ka šis, šīs aplaises ir pārāk uh, pieticīgas. Tātad šiem cilvēkiem nepieciešama humanitārā palīdzība. 1,5 miljonu cilvēki ir iekšējie bēgļi. Mēs jau dzirdējām par tiem, kas ir aizbēguši uz citām valstīm, bet iekšējie bēgļi nozīmē, ka sabiedriskās iestādes, piemēram, skolas, tiek izmantotas, lai izmitinātu šos cilvēkus. Šeit es runāju apmēram par 600 skolām, kur dzīvo cilvēki, kas ir spiesti bijuši doties prom no savām mājās. Mums ir vairāk kā 500 tūkstoši palestīniešu bēgļu Sīrijā, un pēdējo dienu laikā mēs esam pieredzējuši, ka arī viņus ievelk konfliktā runāju arī par simts tūkstošiem Irāku bē, Irākas bēgļu, kuri ir īpaši grūtā stāvoklī, jo viņiem nav nekāda sociālā atbalsta, sociālā tīkla, ko izmantot atbalstam. Reģistrēto bēgļu skaits eh, kaimiņu valstīs, Turcijā, Lībijā, Irānā, Irākā ir vairāk kā 382 tūkstoši cilvēku, un vismaz tikpat vai vairāk bēgļu nav reģistrējušies. Šie cilvēki dzīvo pie saviem ģimenes locekļiem vai draugiem. Mēs esam pieredzējuši, ka vardarbība ātri eskalējās kopš vasaras, kad sarkanais krusts klasificēja šo konfliktu kā pilsoņu karu. Īpaši briesmīgi ir tas, ka kopš augusta valdība ir izvēlējusies uzsākt militāru uzbrukumu ar smagu artilēriju un avio bombardēšanu, un tādējādi valdības spēki nenonāk tiešā kontaktā ar nemierniekiem, bet valdība izmanto fizisku spēku militāru spēku, lai apspiestu e, nemierniekus tādējādi nogalināto cilvēku skaits e, pieaug aizvien ātrāk. Es apmeklēju vienu no bēgļu nometnēm Turcijā, Kilis nometni. Tas bija jūnijā, un tur bija 20 tūkstoši bēgļu. Jūlijā jau bija 30 tūkstošu, bet šodien jau ir vairāk kā 110 tūkstoši bēgļu. Un, diemžēl, mēs paredzam, ka līdz šī gada beigām bēgļu skaits šajā apvidū varētu pārsniegt 700 tūkstošus cilvēku. Šis jau tā ir tāds nestabils reģions un var rasties risks, ka šis pilsoņu kars nonāk arī kaimiņu valstīs. Ko Eiropas Savienība dara, lai atvieglotu šo cilvēku ciešanas? Mēs darām trīs lietas. Pirmkārt, mēs finansējam humanitāros pasākums, mēs koordinējam dažādas darbības un mēs piedalāmies kā starpnieki, kas pārstāv šī konflikta upurus gan Eiropas Savienība, gan arī dalību valstis, mēs esam lielākie humanitārās palīdzības sniedzēji. Mēs esam ziedojuši 250 miljonus eiro. Komisija no tā ir devusi 119 miljonus, 69 miljonus no humanitārā budžeta, tātad no manā pārvaldībā esošās naudas, un pārējā nauda ir nākusi no stabilitātes instrumenta un arī no kaimiņa attiecību instrumenta. Tas viss, viss noticis tā koordinēti darbojoties. Un lielākā daļa no šīs palīdzības ir reģistrēta ANO. Mēs arī divas reizes esam aktivizējuši mūsu civilās aizsardzības mehānismu. Pirmo reizi aprīlī attiecībā uz Turciju un otro reizi septembrī attiecībā uz Jordāniju. Runājot par koordināciju, protams, ka mēs koordinējam savas darbības šeit, gan ar ārējās rīcības dienestu, gan arī strādājot ar Eiropas kaimiņa attiecību instrumentu, strādājot kopā ar dalību valstīm, bet, kas ir vēl svarīgāk, mēs esam ļoti aktīvi iesaistījušies tādā konsekventā, konsekventas reakcijas izveidē uz starptautiskām krīzēm. Piemēram, strādājot ar ANO, ar Arābu līgu, un esam izveidojuši Sīrijas humanitāro fórumu, kas satiekās Ženēvā, un tur piedalās visi, gan Ķīna, gan Krievija, gan paši sīrieši, un mēs runājam tikai par humanitāro krīzi, kādus pasākumus varētu veikt, lai atvieglotu cilvēku ciešanas. Jau ir bijušas piecas sanāksmes, nākošā būs 9. novembrī. Mēs esam arī organizējuši koordinācijas sanāksmes ar partneriem katru nedēļu, jo apstākļi nepārtraukti mainās, un mums ir kopā jāspēj pēc iespējas labāk veikt savu darbu. Un treškārt, upuru pārstāvība. Mēs esam spējuši pievērst uzmanību tam, eh, ka brīdī, kad nav politiska risinājuma, humanitārā palīdzība ir vienīgais veids, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kas ir kļuvuši par šī konflikta upuriem mēs cīnāmies par to, lai humanitārās palīdzības sniedzējiem ir piekļuve šim reģionam un lai tiktu ievēroti um, humanitārās palīdzības sniegšanas uh, likumdošanas akti, piemēram, lai netiktu šauts uz ātrām palīdzībām, ārstiem un tā tālāk. Diemžēl mums vēl būtu jāpanāk, ka pasaules mērogā tiek pievērsta nopietna uzmanība tam, ka uh, likums tomēr arī šādos apstākļos jāievēro. Mēs esam snieguši tādu labu piemēru tam, kā neatkarīgi, objektīvi sniegt palīdzību. Un tad ir jautājums par to, ko tad mēs esam panākuši, finansējot, koordinējot un pārstāvot šos upurus. Šodien mēs sniedzam pārtikas palīdzību pusotram miljonam cilvēku Sīrijā. Mēs sniedzam ātro medicīnisko palīdzību. Mēs arī esam uzsākuši ziemas eh, telšu piegādi, eh, krāsniņu piegādi, segu piegādi cilvēkiem Sīrijā. Mēs esam izplatījuši karti, uh, ir eh, jāapskatās uz šo karti, lai saprastu, ko mēs īsti darām. Apmēram puse no mūsu palīdzības nonāk valdības kontrolētajās teritorijās, un otra puse nemiernieku kontrolētajās teritorijās vai tajās teritorijās, kurās nepārtraukti mainās eh, šo te spēku klātbūtne. Mūsu koordinējošā loma un pārstāvības uh, loma ir devusi vairāk iespēju ANO un starptautiskajiem NVO, jo pirmajos uh, konflikta mēnešos tikai sarkanajam krustam un starptautiskās palīdzības sniedzējiem bija dota piekļuve šiem reģioniem. Tagad visām ANO aģentūrām ir iespēja tur strādāt. Uh, un pašlaik arī astoņas neva, starptautiskās NVO strādā šajā reģionā, no tām septiņas ir Eiropas. Tur darbojas vairāk kā 7000 humanitārās palīdzības e, sniedzēju darbinieku. E, puse no tiem ir starptautiskie darbinieki no citām valstīm, puse vietējie, un šie cilvēki uzrauga, kā tiek ieviesti Eiropas nodokļu maksātāju apmaksātie projekti. Un šajā kartē jūs redzat, kur tieši kas notiek, strādājot kopā ar ko. Papildus tam mēs arī esam spējuši panākt to, ka Sīrijas valdība ļauj 90 vietējām organizācijām piedalīties humanitārās palīdzības piegādes procesā. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja ir pastāv aizdoms par to, ka notiek sadarbība ar valdību, tad nevar efektīvi šo palīdzību piegādāt. Un cilvēki, tīpaši jaunieki, jaunieši Sīrijā ir gatavi brīvprātīgi darboties, un ir šīs te kopiena organizācijas, kam ir vislielākās iespējas nokļūt pie upuriem. 60% no mūsu finansējuma nonāk eh, Sīrijā, 40% tiek veltīti palīdzībai cilvēkiem kaimiņu valstīs, it īpaši Jordānijā un Libānā. Mēs uzskatām, ka šīm valstīm ir jāpalīdz, jo tās nes slogu, ko radīs šis konflikts. Mēs arī sniedzam nelielu palīdzību Turcijai. Mēs nevaram paplašināt šo palīdzību vai palielināt šo palīdzību, tāpēc, ka Turcijā ir saudabīga humanitārās palīdzības piegādes sistēma un mēs nedrīkstam sniegt vai piedāvāt dot naudu pārvaldības iestādēm. Bet jāsaka, ka Turcija ļoti labi arī spēja palīdzēt pati šiem cilvēkiem. Bet, nu, jāsaka, ka arī Turcijai ir vairāk resursu nekā Jordānijai vai Libānai. Nu, tāpēc es uzskatu, ka mūsu prioritātes ir noteikts pareizi. Kas notiks tālāk? Nu, vienalga, kas notiks, Mēs zinām, ka humanitārās vajadzības būs svarīgas ilgu laiku. Vai cīņas turpināsies, kā jau tas ir bijis līdz šim, vai varbūt eh, pilsoņu kars eh, varētu aizsākties arī kaut kur blakus reģionos, kas ir gan tāds diezgan biedējošs pieņēmums, bet tāda iespēja pastāv. Ja varbūt būs kāds politisks risinājums un cīņas tiks pārtrauktas, bet ietekme ir bijusi tik dramatiska, ka vienalga, kas notiks, humanitārā palīdzība būs jāsniedz. Protams, kā mēs mēģinam aplēst, kur tad ir tas lielākais risks, kur ir lielākā ietekme, kam mums jāgatavojas, tā lai varētu attiecīgi sagatavot finansējumu plānus. Un nākošā gada plāni atbilst tam, ko mēs esam darījuši jau šodien vai līdz šim. Un uzskatām, ka būs nepieciešams liels finansējums. Mums ir trīs galvenās bažas attiecībā uz eh, tuvākajiem mēnešiem. Pirmkārt, smagā problēma ar piekļuvi cilvēkiem, jo cīņas pastiprinās un cīņu vietas uh, mainās ātri, un bieži mēs esam, mēs nesam spējīgi piedā, piegādāt palīdzību, un tāpēc ir svarīgi turpināt izdarīt spiedienu uz abām pusēm, lai tās ievērotu kara tiesības. Otkārt, mums ir bažas par finansējuma apjomu. Līdz šim tas, ko ANO prasa, mm, ir finansēts tikai 50% apjomā, un tāpēc mēs lūdzam visus, ir īpaši arābu donors, bet arī tādas valstis kā Krievija un Ķīna, vairāk iesaistīties šajā procesā. Treškārt, mēs uzskatām, ka vienīgais veids, kā izbeigt cilvēku ciešanas, ir panākt politisku risinājumu sarunu ceļā līdz brīdim, kamēr mums šāda risinājuma nebūs. Tas, ko mēs darām, ir vienīgā iespēja sniegt atbalstu cilvēkiem. Bet ir jābūt zināmai platformai, balstoties uz kuras varētu apvienot Sīrijas ļaudis. Un es gribēju beigt ar komentāru par to, kā varētu paplašināt piekļuvi Sīrijas iedzīvotājiem Ir izteikti trīs priekšlikumi. Pirmkārt, izveidot humanitāros koridorus, otrkārt, izveidot buferzonas un treškārt, palielināt pārobežu humanitārās palīdzības sniegšanu. Par pirmo, tātad par koridoriem. Paskatieties uz karti, kur notiek cīņas, kur tad mēs varam tos koridorus izveidot, no kurienes uz kurieni. Kas aizsargās šos koridorus? jo, ja ANO drošības padome nav pieņēmusi attiecīgu rezolūciju, kurš tad tos koridorus apsargās? Un kā mēs varēsim nodrošināt, ka šo koridoru izmantos tikai humanitāriem mērķiem, nevis ieroču kontrabandai? Līdzīgi ir arī buferzonām, kas aizsargā šīs zonas. Kā mēs varēsim nodrošināt, ka tur notiek tikai deklarētās aktivitātes? Un, ot, un svarīgi arī ir tas, kā mēs nodrošināsim to, ka šīs buferzonas nenovedīs pie valsts sadalīšanas, jo Sīrijas gadījumā šāds risks pastāv. Runājot par pārobežu palīdzību, vismaz pašlaik mēs neatbalstam pārobežu operācijas jo, lai gan mums ir ierobežota, sarežģīta piekļuva, bet mums ir piekļuve Sīrijas iekšienē. Un ja mēs atbalstīsim pārrobežu operācijas, tad mēs apdraudēsim darbinieku dzīves, dzīvības, jo 13 cilvēki jau ir nogalināti. Un arī uh, apdraudēsim cilvēkus, kas jau tagad saņem palīdzību, jo Sīrijas valdība uzskata, ka šāda pārobežu palīdzība nav likumīga, tā nav atļauta. Un nav arī pierādījumu, ka šāda palīdzības sniegšana būtu efektīva. Jo mums ir zināma informācija, ka pārobežu palīdzība uh, nenonāk tur, kur tai būtu jānonāk, un šeit es runāju par 50 līdz 70 procentiem no šādas palīdzības. Bet mēs esam atvērti visiem piedāvājumiem, kas ļautu palīdzēt lielākam skaitam cilvēku, ja šie piedāvājumi ir racionāli, praktiski iespējami, un ja šiem piedāvājumiem nav negatīvu ietekmju gribētu teikt, ka esmu komisāri jau gandrīz trīs gadus un esmu pieredzējusi sarežģītas operācijas daudzās vietās, bet šī ir vissarežģītākā. Ne tāpēc, ka ir iesaistīts lielāks cilvēku skaits, jo ir arī bijušas lielākas krīzes cilvēku skaita ziņā, bet tāpēc, ka neredzam gaismu tuneļa galā. Un viens secinājums ir tāds, ka katru reizi, kad pasaule piever acis uz valsti, kas vairs nespēja pildīt savas funkcijas, ir dramatiskas sekas. Un šī Sīrija ir tieši šāds gadījums. Paldies! Thank you so much for giving. Liels paldies, ka sniedzāt mums šo dramatisko ieskatu par situāciju valstī, kas met bumbas uz saviem iedzīvotājiem. Manuprāt, tā ir pirmā reize kopš Spānijas kara. Un, diemžēl, tas notiek katru dienu. Dank, Frau Nākošais runātājs Poterings. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Un vispirms izskaidrot eh, un pateikties par nopietnību, ar kuru jūs strādājat un iztenot šo darbu, un par to, kā jūs mēģinat palīdzēt bēgļiem kaimiņu valstīs un tiem, kuri cieši Sīrijā. Man ir divi jautājumi. Mēs zinām ar nožēlu, ka gan Krievija, gan Ķīna bloķēja drošības padomas rezolūcijā no. Bet man īpaši interesē, kā Krievija un Ķīna izturas attiecībā uz eh, humanām palīdzību. Varbūt jūs varat kaut ko komentēt, jo arī tas ļaut izdarīt secinājumus. Un eh, tas arī ļaut mums spriest par šo divu valstu valdību nostāju. Otrs jautājums. Mums Eiropā ir liela interese, lai mums draudzīgās valstis eh, kaimiņos ap Sīriju arī saņemtu atbalstu. Ar to es domāju Jordāniju, Libānu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, ko, kāda ir ietekme, ko atstāja bēgļu plūsmas uz Jordāniju un Libānu. Es labprāt pajautātu arī par Turciju kaut ko, jo es nesen biju pats Turcijā, tikos ar Erdoganu kungu, premjerministru, kas bija arī atvērts. Um, atbalsta saņemšanai un palīdzībai no ārpuses, bet mēs zinām, cik sarežģīta situācija Turcijā. Katrā ziņā mums būtu arī jāpalīdz Turcijai. Varbūt jūs varētu kaut ko detalizētāk par šiem jautājumiem pateikt. Un vēlreiz liels paldies par eh, to darbu, ko jūs eh, lieliski paveicat. Merci, Madame de Kaiser, vous avez la parole. De Kaisers kundzei vārds lūdzu. Oui, merci. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Georgijos kundze. Eh, pievienojos Patrinkunga sacītajam saistībā ar jūsu uzteicamo darbu šajā reģionā. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecas uz Eiropas Savienības um, sadarbības formām. Um, ar val dažādām valdībām Sīrijas bēgļu sakarā. Valstīs, kuras uz ir uzņēmušas sīriešus, piemēram, Turcija, pieņem nometni, apmetnes. Nu, tur ir vieglāk to organizēt, apmetnēs cilvēki ir organizēti. Un esmu tajās tādas redzējusi un zinu, ka Libānā to izdarīt ir grūtāk. Ja valdība atsaista savu iekšējo politiku no Sīrijā notiekošā, tad um, eh, pirms dažām um, nedēļām tā pieņēma, um, pieļāva palīdzēt ziemeļu bēgļiem ar nosacījumu, ka tās eh, tiek uzņemtas ģimenēs. Un es gribētu zināt, vai Vai šāda situācija ar atsaisti šajā jomā neietekmēs negatīvu situāciju valstī? Un šodien augstais bēgļu komisārs un Eiropas Savienībai ir, e, tiek dota pieeja e, bēgļiem kopumā, un agrāk šāda e, pieeja bija visai ierobežota. Es gribētu zināt, kā notiek Jordānijā. Situācija ir atšķirīga visur. Un arī otrais jautājums. Es zinu, ka bieži vien Aštonas kundze, kad izklāsta situāciju, tad mēs esam sašutuši par šo nespēju, ar kuru mēs saskaramies, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai jums izdotos saglabāt humāno pusi neatkarīgi no jebkuras politikas, jo pretie gadījumā ar šo. Ar šādu valdību mēs e, zaudēsim jebkuru pieju iedzīvotājiem. Un it īpaši tad, kad jūs runājat par pārobežu operācijām, viss, kas varētu bremzēt pieju iedzīvotājiem, ir pret to visu jāizturas ļoti piesardzīgi. Un, uh, ir jāizdara lielāks e, spiediens uz e, mūsu tādiem partneriem kā Ķīna un Krievija un jāmēģina izmantot citi spiediena veidi, lai mēs panāktu e, šīs drāmas atrisinājumu. Vai jūsu rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu un kur jūs tos meklēsiet? Vēl trīs runātāji ir pieteikušies un arī laika mums ir ļoti maz, tāpēc es Lūdzu visus izteikties pusotras minūtes laikā. Dod vārdu Gomešas skundzei. Komisāri, paldies par jūsu sniegto ieskatu un paldies par lielisko darbu, ko jūs darat šajā reģionā. Es gribēju jums uzdot jautājumu par robežu ar Irāku. Es saprotu, ka tur varbūt iespējams ir mazāk aktivitāšu. Uh, bet ir bēgļi no Irākas, Sīrijā. Es saprotu, ka daudz ir devušies atpakaļ uz Irāku, bet kādas ir šīs te attiecības? Vai Irāka arī šeit kaut ko dara humanās palīdzības sniegšanā? Vēl viens jautājums. Runājot arī par to, ko Poteringa kungs teica. Uh, Tātad Ķīnai un Krievijai varbūt vairāk būtu jāpiedalās šajā procesā, vai mums ir kādi skaitļi attiecībā uz to, ko viņi dara? Jārunā arī par viņu politisko rīcību, jo uh, šīs valstis ir drošības padomas pastāvīgās loceklis un ar savām darbībām bloķē procesu. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams politiskais risinājums. Uh, Šodien es lasīju vienā no avīzēm par to, ka amerikāņi eh, domā par iespēju nodrošināt jaunu drošības padomas rezolūciju un par to, ka nepieciešama jauna platforma nemierniekiem attiecībā gan uz palīdzību no iekšienes, gan palīdzību no ārienes. un kā jūs sadarbojaties ar mūsu ārējās rīcības dienestu, uh, iesaistot arī politiskos aspektus šajā procesā. Ar Lakī kungam tagad vārds lūdzu. Paldies, komisāri, arī es augstu vērtēju to, ko jūs darat, un jūs mums arī sniedzāt ļoti godīgu ieskatu tajā, kas notiek Izskatās, ka jūs ļoti labi saprotat, kāda ir tā galvenā problēma, jo mums ir militārs konflikts, pilsoņu karš, kurā daļa no starptautiskās kopienas palīdz eh, vienai pusē un cita, citas eh, valstis palīdz nemierniekiem. Jā, tur ir iznīcība, tur ir vardarbība, tur ir brutāls režīms, bet būtu arī jāapzinās, ka nemiernieki, vismaz daļa no tiem, arī ir ļoti labi apbruņoti un tikpat brutāli rīkojās kā valdība. Un skaidrs, ka Krievija un Ķīna palīdz ar apbruņojumu vienai pusēji, un ir arī skaidrs tā, tas, ka pašlaik tiek mēģināts organizēt labāk nemiernieku aktivitātes, un ja tas neizdosies, tad varētu pat pieņemt lēmumu par smagās artilērijas piegāti nemierniekiem. Bet kāpēc mēs šeit politiski vispār nekur nepiedalāmies? Mēs esam kā milzīgs sarkanais krusts, to mēs darām labi, bet tajā pašā laikā politiski esam pilnīgi impotenti. Tad kāpēc mēs neatbalstam vienīgo risinājumu, kas ir politisks risinājums, kāpēc mēs nedaram to pietiekošā apmērā? Un kāpēc mēs neatbalstam Pekinas plānu, kas liekas vienīgais konkrētais piedāvājums? Uh, šeit es runāju arī par humanu, pal, humanās palīdzības sniegšanu. sniegšanu. Tagad Brantners kundzē vārds. Paldies, uh, komisāris kundze, par izdarīto darbu, par jūsu prezentāciju. Manuprāt, labas ziņas ir tās, uh, ka pašlaik jūs sadarbojaties ar vietējām organizācijām, jo mēs saņēmām informāciju par to, ka Sīrijas sarkanais krusts netiek uzskatīts par neitrālu organizāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par kurdu jautājumu. Mums ir informācija, ka situācija ir īpaši šaušalīga un ka šie cilvēki bēg no šīs valsts daļas un attiecībā uz šiem cilvēkiem atbalsts no ārienes ir vismazākais. Un eh, pienākot ziemai, manuprāt, tas varētu novest pie traģēdijas. Kāda situācija tā tad ir šajā jautājumā? Jūs arī teicāt, ka ANO finansējums nav pietiekoši, pieminējāt arī citas valsts, piemēram, Krieviju. Bet, piemēram, kā citas Eiropas valstis, ne tikai lielās, piedalās šajā procesā, piemēram, Ungārija vai kāda cita mazāka valsts? Pēdējais runātājs Muņisas Urkis kundze. Un tā kā jūs pieteicāties pēdējā, tad tikai viena minūte jums paliek. Paldies, jā, tik tiešām viena minūte būs pietiekami. Paldies, es izteikšos īsi. E, nesen Savienotās valstis sāk sniegt e, palīdzību ar nacionālo iniciatīvu kas e, e, palīdzētu organizēt atbalstā nogādāšanu, palīdzības nogādāšanu opozīcijas spēkiem. Vai jūs esat domājuši par e, dalību šajā pasākumā, un vai jūs uztarat kontaktus ar Hillary Clinton, kur Horvātija uzsāk šo iniciatīvu visam nesen? Paldies, tas bija mans jautājums. Paldies, un tagad mm, komisārs kundze lai sniegtu atbildes. Thank you. Liels paldies. Es atbildēšu uz jautājumiem uzdošanas kārtībā. Poteringa-kungam. Ķīnas un Krievijas devums. Atbilstoši to ekonomiskajai kapacitātei, un atbilstoši politiskajam spēkam ir salīdzinoši mazs. Man nav dati uz šodienu, bet uz septembra beigām, uz 25. septembri Ķīna ir sniegus palīdzību 2 miljonu apmērā un uh, Krievija 9,5 miljonu apmērā, dolāru apmērā. un eh, līdzīgi ir eh, piedalīsies arī Ķīnas ārkārtas situācija ministrija. Bet, manuprāt, viņi var darīt daudz vairāk, un viņiem tas ir jādara. Kā viņu uzvedas attiecībā uz uh, humanitāro jautājumu apspriešanu? Nu, tad, kad mēs pirmo reizi sasaucām Sīrijas humanitāro fórumu, Bija tāda tendence padarīt šo diskusiju politiku, politisku un rādīt ar pirkstiem, kurš ir tas vainīgais, bet ļoti ātri mēs visi kopā spējām koncentrēties tikai un vienīgi uz cilvēku ciešanām, uz viņu vajadzībām. Un tas ir palīdzējis mūsu darbā, un man jāsaka, ka Krievija ir izmantojusi savu ietekmi, lai nodrošinātu lielāku piekļuvi šīm te humanās palīdzības sniegšanas organizācijām, bet īpaši ANO aģentūrām. Bet ņemot vērā to, kādas iespējas vai kādas izredzes mums ir nākotnē, manuprāt, viņi tomēr varētu iesaistīties vairāk, vismaz attiecībā uz nesodāmību. Uh, Un e, šeit es pieskaršos tam, ko teica ar Lakīkungs. Sliktas lietas notiek abās pusēs. Dažas nemiernieku grupas e, ir saistītas ar Alkaidu, ir briesmu darbi, kas ir pastrādāti. Nu, šeit ir vienīgi runa par pastrādāto briesmu darbu apjoma, jo valdībai ir lielākas iespējas, bet tas gan nenozīmē, ka abās pusēs kaut kas tāds nenotiktu. Uh, visu starptautisko aktieru nespēja vienoties par vienu lietu, par to, ka ir jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības, rada bažas, jo tā ir problēma ne tikai attiecībā uz Sīriju, un par to mēs burtiski kliedzam, jo tā ir problēma visai pasaulē. Vai mēs patiešām gribam atgriezties uh, uz laiku pirms Ženēvas konvencijas parakstīšanas un sarkanā krusta izveidošanas. Un tās ir tās briesmas, no kurām mēs mēģinam izvairīties, un mēs mēģinam panākt vienošanos par Ženēvas konvencijas ievērošanu, ja nevar vienoties par politisku risinājumu. Mēs zinām, uh, kas var runāt ar ko. Nu, protams, ka to var darīt, bet diemžēl tā tas vēl nenotiek. Runājot par kaimiņiem, par to, kā šis process ietekmē, piemēram, Jordāniju un Libānu. Tas var radīt postošas sekas šim reģionam, Un kāds ļoti svarīgs signāls, par kuru es gribēju pastāstīt. Tad, kad Libānā notika bombardēšana, mēs redzējām, ka sīrieši bēga no Libānas atpakaļ uz Sīriju. Un viņi teica, ka Sīrijā ir slikti, bet Libānā var kļūt vēl sliktāk. Un šeit es runāju par 30 tūkstošiem cilvēku, kas devās no Libānas atpakaļ uz Sīriju. Protams, ka da, daudz arī atgriezās atpakaļ. Mēs atbalstam Libānu un Jordāniju, sniedzam humāno palīdzību, bet izmantojam arī citus instrumentus, kas komisijai un Eiropas Savienībai ir. Piemēram, Jordānijā mēs lielāku finansālo atbalstu, jo šeit jau nav runa tikai par pilsoņu kara pārplūšanu uz šīm valstīm bet ir skaidrs, ka šis viss process, šīs cīņas ir smagi ietekmējuši šīs valstis. Tas nozīmē pirmkārt, ka turismu vairs nav, un Jordānijai un arī Libānai. Tas ir būtisks ienākuma avots. Arī Turcijā ietekme ir liela, jo Turcijas pierobežas reģioni ļoti daudz līgumu, eh, līdzekļu ieguva no reliģiozā turisma. Un šeit ir lielas problēmas. Jūs sakat pareizi, ka mums ir jāatbalsta visi, bet mēs tomēram, tomēr prioritē, prioritizējam šīs valstis, un tātad Libāna un Jordānija ir tā, tādā smagākā stāvoklī, jo attiecībā uz Turciju Eiropas Savienībā ir daudz lielāka, plašāka atbalsta programma jo Turcija ir izteikusi vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai. Un šeit es runāju par 60 miljoniem eiro atbalstu Turcijai nevis šīs krīzes dēļ, bet tāpēc, ka Turcija vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Un 100 miljonu eiro tiek doti Turcijai, lai izveidotu bēgļu centrus. Šeit es nerunāju tikai Sīrijas bēgļiem, bet uh, dažādiem bēgļiem. Nu, tad, ja mēs paskatāmies uz šo reģionu, tad, manuprāt, ir pareizi tas, ka Libāna un Jordānija ir tādas svarīgākas valstis šajā ziņā, jo tās ir vairāk apdraudātas. Mēs pat varam runāt arī par ekonomikas lielumu un ienākumu uz vienu cilvēku. Mēs arī esam snieguši nelielu finansējam Turcijai vienu miljonu eiro. Ja Turcija padarīs mūsu darbu vieglāku attiecībā uz um, ANO aģentūras darbību, tur tad varbūt mēs varam sniegt vairāk palīdzības. Bet nu ir skaidrs, ka viens risinājums nedar visiem, jo valstis atšķirās, uh, situācija Libānā atšķirās no situācijas Jordānijā, savukārt tur no situācijas Irākā un tā tālāk. Un pēdējā gadījumā eh, valdība, valdība eh, nav vēlējusies izveidot šādas bēgļu nometnes, un cilvēki dodas dzīvot pie savām ģimenēm. Jordānijā ir abas iespējas, gan bēgļu nometnes, gan iespēja doties pie radiniekiem, savukārt Turcijā. ir ļoti labas nometnes, Turcija ir labi pastrādājuši šajā ziņā, bet tagad ir lielas problēmas. Uh, jo tad, kad tika izveidotas pirmās nometnes, piemēram, 10 tūkstošiem bēgļu, bet tagad šis bēgļu skaits ir 110 tūkstoši, un Turcija ir sapratusi, ka tas, kā šīs nometnes ir bijušas izveidotas, rada problēmas un negatīvu re reakciju no cilvēkiem. Un tāpēc jānodrošina tas, ka ne tikai uh, cilvēkiem ir labi apstākļi šajās nometnēs, bet arī attieksme pret nometnēm ir laba. Ano, nu, bēgļu aģentūrai ir jāstrādā šajā jomā, jo tā ir viņu kompetence, viņiem ir pieredze. Un, balst, un uh, runājot par mūsu atbalstu. Mēs atbalstam ne tikai bēgļu nometnes, bet arī tās programmas, kas ir saistītas ar cilvēku apmešanos pie ģimenēm. Runājot par naudas jautājumu, vai mums naudas pietiek, tad ņemot vērā piekļuvis iespējas un mūsu vēlmi uzraudzīt to, ko mēs finansiāli piedāvājam, jāsaka, ka mums naudas pietiek pašlaik līdz februārim. Mēs esam saņēmuši papildus 50 miljonus, nu un tad sāksies jauns finanšu gads un mums būs jauns budžets. Mēs e, sadarbojamies ar komisāru Fūli un ar ārējās rīcības dienestu, lai nodrošinātu, ka viss savā starpā ir saistīts un ka mēs tādējādi varam daudz efektīvāk darboties. Vai ar to pietiks? Uh, jāsaka, ka man ir bažas par to, ka Sīrija ne tikai rada ciešanas, bet arī aizēno citas krīzes, jo ir daudz citu vietu, kur iesaistīto cilvēku skaits ir daudz lielāks un vajadzības un ciešanas ir daudz lielākas. Uh, bet mēs saprotam, cik lielu risku Sīrija rada šim reģionam un arī Eiropai, un tāpēc Sīrija ir prioritārā valsts pašlaik un būs arī nākošgad. Nu, šeit es jums tikai gribu atgādināt par daudzgadu finanšu plānu. Mēs esam sagatavojuši tādu loģisku plānu nākošajiem septiņiem gadiem, bet te mums atkal ir finansējuma vajadzības. papildus vajadzības, jo vajadzības pēc finansējuma pieaug, bet, apju, bet finansējuma apjoms paliek tāds pats. Nedrošība jau nav, nestāv uz vietas, tā pārvietojas, pieaug un tā tālāk. Par Irāku. Irāka sākotnēji nebija tā problēma zona mums. Ņemot vērā to, kā konflikts virzās uz priekšu. Jāsaka, Irākai ir diezgan konstruktīva pieeja, jo 26. septembrī sasauca neformālu sanāksmi Ņujorkā. Visi ieradās, visas kaimiņu valstis ieradās, arī Irāka. Drošības padomis locekļi ieradās, arī Krievija un Ķīna, visi galvenie donori ieradās un arī mūsu donori ieradās. Un Es biju patīkami pārsteigta, ka Irākai bija ļoti konstruktīva, atbildīga pozīcija, bet eh, tomēr ir jāatceras par kurdu jautājumu. Mums nebija tik lielas bažas par kurdu problēmām, jo relatīvi vajadzības tur nav tik izteiktas. Sīrijas valdība ir izvēlējusies, šeit, manuprāt, mēs runājam par 8,5% teritorijas, vienkārši dzīvot pašiem par sevi, Jā, piekļuva tāpēc ir grūtāka, bet relatīvā ziņā vajadzības nav tik akūtas, salīdzinot ar vietām, kur notiek aktīvas cīņas. Par politisko virzību uz priekšu. Drošības padome mēģinās panākt jaunu rezolūciju par uh, Sīriju, un tas ir ļoti atbalstāmi, Es apmeklēju gandrīz visas ārlietu ministru sanāksmes. Un ir diezgan vienota pieeja jautājumam par īriju. Eiropas Savienība ir darījusi vairāk sankciju ziņā nekā citas, citi aktori, aktieri, piemēram, eh, Itālija un Spānija ir eh, daudz darījuši šajā ziņā, ir aizliegums iepirkt eh, naftu no Sīrijas nu, jādara viss, lai panāktu rezultātu. Es nevaru runāt Aštons kundzes vārdā, bet eh, Aštons kundze uztur regulāru kontraktu ar Hillary Clintoni. Un tiek runāts par to, kā varētu šo jautājumu risināt nākotnē. Un, protams, ir arī divas dalībvalstis, kas ir drošības padomas loceklis, un līdz eh, tādējādi Eiropai ir īpašs stāvoklis. Uh, par citām Eiropas Savienības valstīm. Piemēram, Ungārija ir iemaksājusi 140 tūkstošus eiro. Šī summa nav liela, bet nozīmīga. Bet runājot par dalību valstīm, jāsaka, lielais vairums no dalību valstīm ir iesaistījušās šajā projektā, bet nu skaidrs, ka ir jādara daudz vairāk. Manuprāt, līdz ar to esmu atbildējusi uz eh, visiem galvenajiem jautājumiem. Tātad lielāks spiediens jāizdara uz visiem aktieriem, lai panāktu politisku risinājumu. Ringrācio. Paldies. Eh, komisārei Georgievai. Paldies par šo uzstāšanos un veiksmi jums darbā, jo mums ir vajadzīgs jūsu kvalitatīvais darbs. Kolēģi. Dargie kolēģi. Tum, tum. Kolēģi, siamo in forte ritardo. Dargie kolēģi, mēs esam krietni iekavējuši darbu. Mums ir jāķers pie nākamā jautājuma, kas ir Eiropas Savienības stratēģija Somālijas pussalā, jeb Āfrikas ragā. Referents ir mans kolēģis un draugs Čārlis Stanoks. Un mēs šim punktam varam veltīt um, ehm, 40 punktus. Aicinu ķerties uzreiz pie 8. Um, ehm, panta pie šī ziņojuma, kas ir nozīmīgs, lai varētu labāk izvērtēt to, kā Eiropas Savienība var efektīvāk darboties šajā reģionā, it īpaši runājot eh, par attiecībām ar um, prioritārajām valstīm šajā apvidū. Kāpēc? ir eh, nepieciešams stabils un droša Āfrikas raks, jeb eh, Somālijas pussalto atspoguļo daudzie grozījumi, kopā 215 grozījumi, kur iesnieguši kolēģi, un bez kavēšanās dod vārdu Čāzam Tanokam, Tanokam lūdzu izteikties viņu maksimāli. Valsts šajā reģionā, kas at, uh, Sudāna, Dienvidu Sudāna, Džibutija un citas, eh, tur diezgan Etiopija, Eritreja, eh, ir iesaistīti savstarpējos konfliktos, eh, narkotika kontrabandā, teroristu darbība, Alkaidas darbība un tāpat arī nabadzība un bats. Eiropas eh, Savienība pagājušajā gadā publicēja stratēģiju šim reģionam. Nesen tika nozīmēta arī divi īpašie pārstāvi Sudānā un visā pussalā, kas būs atbildīgi par šo reģionu. Stabilitāte šajā reģionā ir svarīga globāla ekonomikai. Āfrika pat par sevi ir, ir liels eh, ekonomisks potenciāls un var eh, sniegt savu ieguldījumu visa kontinenta attīstībā Šeit ir nepieciešams eh, aizsargāt cilvēktiesības, eh, tāpat ir arī eh, ļoti smaga situācija saistībā ar nabadzību un badu. Tāpat arī pietrūkst demokrātiskos vērtību īstenošanas jauniešiem, kas uzauguši Magadišu, piemēram, pieredzējuši tikai un vienīgi vardarbību. Un katrā ziņā tas radīs eh, turpmāku auglīgu augsni kriminālām nodarbēm un ar Alkaidu saistītām grupām, kā Al-Shabaab, piemēram. Te ir aprēķins, ka 4,1 miljārds eh, britu mārciņu gadā tiek eh, zaudēti pirātiskos uzbrukumos pie Somālijas piekrasts un ir nepieciešams aizvien eh, vairāk eh, resursu un, un līdzdalību no Eiropas Savienības puses, lai apkarot šo fenomenu. Mums ir jābūt gataviem sniegt finanšu atbalstu, kur tas ir nepieciešams, bet politiskai uh, līderu kustībai ir jānāk no paša reģiona, kas Kenija un Ugāna, piemēram, kas, diemžēl, izstājās no šī procesa pagājušā nedēļā. Mums ir arī jāatbalsta centieni uzlabot situāciju šajā reģionā, kas Magadišu pagājušā gadā vai uh, oktobrī šajā gadā ir notikuši. Katrā ziņā ir nepieciešams uzlabot uh, šo situāciju, un, un, un tāpat mēs arī esam redzējuši, ka apmācības uh, Somālijā un Ugandā, apmācot policijas darbinieks vietējos, ir bijis uh, ir bijis diezgan veiksmīgs, un amesto apmācība, tiesu sistēmas eh, dalībnieku apmācība, bet tāpatās ir nepieciešams eh, prioritāri sadarboties arī ar nevalstiskām organizācijām, attīstīt eh, publiskās pārvaldes sistēmu, turpinoties sarunās ar Etiopiju, Sudānu un Ēģipti par Dambi kas joprojām ir aktuāls jautājums. Ir nepieciešams nodrošināt mieru un stabilitāti reģionā. Mēs redzējām, ka Āfrikas Savienības un ANO karaspēki var labi sadarboties. Tāpat ir redzams, ka valsts šajā reģionā var uh, izveidot demokrātiskas struktūras un Sudāns miermīlīga sadalīšanās divās valstīs uh, parāda, ka uh, ar starptautiskās sabiedrības iesaistīšanos var tikt nodrošināt demokrātija un stabilitāte reģionā. Es esmu saņēmis 215 grozījumus, eh, termiņš bija 2. oktobrs, tas parāda, cik liela ir interese no kolēģu puses, tomēr es netaisos eh, primāri koncentrēties uz cilvēktiesību vai attīstības jautājumiem, eh, tikai un vienīgi visi tiks ietverti un apskatīti, bet es vēl vairāk nevēlos atskatīties atpakaļ uz Etiopijas situāciju, kāda ir bijusi līdz šim tieši mums jādod iespēja jaunai valdībai eh, pierādīt sevi, un tāpat arī esmu pārliecināts, ka ir iespējams atrast virkne kompromisu, lai atrisinātu kolēģi paustās bažas. Un nākamā plenāra sēdes eh, sesijā Strasbūrā paredzēts eh, tikties ar ēnu referentiem un mēģināt panākt vienošanos par kompromisu grozījumiem, lai samazinātu šo lielo grozījumu skaitu. Uh, Uh, tad skatīsimies ar kolēģiem, kā labāk virzīt to uz priekšu plenāru sēdē. Paldies! Mille grazie! Uh, paldies! Bez kavēšanās pie runātāju uzklāšanas vispirms Svensona kungs uz pār divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājiem! Vēlos pateikties sirsnīgi mūsu kolēģiem par sagatavoto dokumentu. Es domāju, ka nav nekādas vajadzības atgādināt, kādi sarežģījumi pastāv. Mēs zinām, kas notiek Somālijas pusselā un Afrikas ragā. To arī tikko norādīja vēlreiz Tanuka kungs. Es domāju, ka ir nozīmīgi strādāt balstoties uz kompromisiem, un mēs liekam uzsvaru uz labu pārvaldību un cilvēktiesībām. Pilnīgi noteikti mums ir jāsako tam, lai neatkarīgi no dzimuma, ticības, tiktu respektēta šo personu identitāte un integritāte. Un Mēs um, ņemot vērā to, cik smagi ir šie notikumi. Uh, Stanuka kungs atsaucās um, uh, un nosauca jau konkrētus piemērus. Es domāju, ka uh, tas ir jāpasvītro vēlreiz. Es uh, Nezinu, vai visi afetlocekļi domā tāpat, bet es domāju, ka šis e, piemērs ir jāņem vērā, un gribu sacīt, ka pastāv zināms optimisms saistībā ar Āfrikas ragu, un cerēsim, ka nākotne būs mazliet cerīgāka nekā pagātne. Tāpat Kā mēs eh, varam saukt Somāliju par piemēru? Es domāju, ka ir pirmkārt jāatzīst Somālija kā neatkarīga teritorija. Un eh, arī robežu E, novilkšana Āfrikā bija visai, visai sarežģīts jautājums. Paldies priekšsēdētāji, jā, 215 grozījumi ir iesniegti e, šiem ziņojumam. It īpaši ņemot vērā to, cik jūtīga ir situācija šajā reģionā. Ārpolitikai e, nav tikai drošība, tas nav krustagājiedz, un tās arī nav tīri ekonomiskas un komercātiestības. Tāpēc runājot par e, grozījumiem, ko ir iesnieguši manas grupas deputāti un ar ko ir iecerēts bagātināt ziņojumu. Pirmkārt, atsaucoties uz tiem faktiem, e, kas ir notikuši pēc pirmā projekta iesniegušanas Etiopijā. Eh, pirmā prezidenta nāve, konflikts starp Etiopiju un Eritreju un atsauce uz apvienoto nāciju 5. jūlija drošības padomes rezolūciju un īpašā pārstāvja iecelšanu. Par Dienvidu Sudānu mēs atbalstām veselu rindu grozījumu, eh, kas ņem vērā vienošanos, ko ir parakstījušas abas valstis un dod iespēju atjaunot eh, jēlnaftas padevi no, ziemeļiem uz die, no dienvidiem uz ziemeļiem. Tāpat arī attiecībā uz Atalantas mandātu, ņemot vērā Eiropas parlamenta rezolūciju cīņai pret pirātismu. Tāpat arī mēs esam gandarīti, ka privātās drošības kompānijas Eh, kas strādā šajā reģionā, ka to darbība ir iekļauta 90. grozījumā, taču mēs pieprasām rīcības kodeksu šīm privātajām drošības organi eh, organizācijām. Mūsu prasība ir plašāka nekā iecerējis referents un ceram, ka panāksim vienošanos. Tāpat arī Somālijā mēs atbalstām somāļu uh, spēku apmācību un šajā sakarā ir iecerējuši vairāk, ir iesniegti grozījumi. Mēs atbalstām misijas pagarināšanu par EUCAP, lai stiprinātu piekrastes policijas un tiesnešu pilnvaras. Mēs atbalstām šo grozījumu, tāpat arī 99. Keizers, Keide Kaizers grozījumu un manu simto grozījumu. Uh, Priekšsēdētāji tūlīt beidz savu stāšanos vēl divas piezīmes. Par drošību esam iesnieguši dažus grozījumus par situāciju ar bēgļiem un pārvietotajām personām iekšēji, kas, manuprāt, ir nozīmīgi. Ir nepieciešams sadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu un tāpat arī vēlamies ziņot, kā notiek nelegāla ziloņkaula pārdošana. Un mēs lūdzam, lai Eiropas Savienība no, nu, ieteikt, eh, noteiktu līdzīgu procesu, kāds bija Kimberlī process, bet šoreiz ziloņkalu sakarā. Un arī mēs apspriedīsim šos jautājumus eh, turpmākajās sanāksmēs. Paldies, paldies. Nākošais runātājs Butikoferis. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Trīs lietas, ko es vēlos pieminēt. Vispirms par pirātismu Mēs labprātāk vēlētos, ka mēs visi un arī Eštons kundze tīpaši e, ieklausītos vēl pirms gada sniegtajā, e, sniegtajās e, rekomendācijās Jack Lang, piemēram, sagatavotajā dokumentā daudz kas vērtīgs par pirātismu pateikts ir otra piezīme, kas attiecas uz Somāliju un kaimiņu valstīm. Es uzskatu, ka šīs vienpusīgās intervences, kas eh, vienmēr pagātnē ir bijušas, nav bijušas pārāk noderīgas un efektīvas. Mums vajadzētu skaidrāk paust, kā līdzīgi kā Tanokungs sacīja, mēs vēlamies Āfrikas risinājumu, bet tāpat laikā kolektīvu Āfrikas risinājumu. Un Rondas kungs tagad ir iecelts par īpašo pārstāvi reģionā, bet mēs varētu iet soli tālāk, koordinējot šo visaptverošo pieeju, kā mēs to saucam. Un mēs sakam, ka Rondas kungam ir jābūt ne tikai atbildīgam eh, par šo politikas sadaļu, bet arī uh, piedalīties uh, Eiropas Savienības pasākumu koordinēšanā šajā reģionā, ar, sadarboties ar Somālijas kaimiņu valstīm tā skaitā. Es vēlētos, lai mēs šādā virzienā varētu kopīgi virzīties. Paldies! Grazie anche per la sintesi. Paldies par kopsavilkumu un nākošais runātājs Galmēšas. Man, I, I think... Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos pateikties Tano kungam par sākotnējo ziņojumu versiju. Es esmu viens no cilvēkiem, kas uzskata, ka mēs nevaram šo situāciju eh, Āfrikas uh, ragā risināt uh, tikai un vienīgi ar militāru risinājumu. Mums tas ir jārisina uh, pirātisms un terorismu apkarošanu, bet arī citi jautājumi, cilvēktiesību jautājumi tā tālāk. Mēs nevaram skatīties, ka Eiropas Savienība ir eh, tikai strādājusi ar partneriem, nodrošinot eh, to, ka Somālijā un arī citās valstīs ir šie partneri, kas nodrošinās tiesu varu, demokrātiju un tā tālāk. Bet tāpat laikā tiek stiprināti arī teroristi. Tieši šīs vēsturiskās uh, situācijas dēļ reģionā. Es uzskatu arī, ka ir ļoti svarīgi paskarīties uz valsti, kas ir ļoti svarīga šajā reģionā - Etiopija. Ja premjerministra Zināoja nāve ir pavērusi iespēju, bet mums ir jāiesaistās. Un jaunais premjerministrs, kuram ir grūtības eh, nostiprināt eh, savu autoritāti ar šo veco gvardi, uh, Eh, tas rada iespēju. Tas ir eh, Eiropas Savienības partneris, mūsu atbalsta saņēmējs lielā apmērā. Eh, viņiem, protams, ir pienākumi pēc Kotonu nolīguma, bet tāpat laikā viņiem ir tūkstošiem politisko ieslodzīto cietumos, neļaujot nevalstiskām organizācijām strādāt. Kādā veidē viņi var nodrošināt tiesisko varu kaimiņu valstīs, uh, Eh, tā skaitā Somālijā. Mums ir jāprasa pārmaiņas jau Etiopijā. Un šis ziņojums varētu labi noderēt eh, šajā procesā. Es piekrītu Butikov kungu sacītājiem par Rondas kungu lomu. Tā kā es nevaru ilgāk turpināt savos izteikumos, tad vēl viens svarīgs jautājums, ko es vēlos pieminēt, ir Džibutīs un Eritrejas konflikts kur mēs varētu panākt lielu uh, attīstību visām reģionam, ja šo konfliktu izdodas atrisināt. Bīnī, grācija, kiesa. Paldies. Un tagad došu vārdu arī ārējās darbības dienesta pārstāvim. Vai jūs esat šeit? Kur jūs esat? Esmu šeit. Uh, from the EAS Africa Department. Mans vārds Tomas Van Handels, esmu no ārējā darbības dienesta. Mans kolēģis sākotnēji bija šajā sanāksmē, bet viņš atvainojas, nevarēja palikt, tādēļ es viņu vietā runāšu. Paldies par iespēju šeit būt un uzstāties. Es tiešām esmu priecīgs, ka uh, AFET komiteja ir izvēlējusies skatīt šo jautājumu. Tas nāk tieši laikā, gan pats Eh, ziņojums, gan tā izskatīšana, padomēs pieņemtā rezolūcija pagājušajā gadā eh, nozīmē to, ka vienu gadu pēc tā pieņemšanas sākās pārskatīšanas procedūra, tas notiek eh, šī gada novembrī tieši. Katrā ziņā diskusijas šeit ir ļoti svarīgas visā šajā procesā. Uh, Es nevaru daudz ko varbūt papildināt bez jau dzirdētā, bet uh, varu sacīt vienīgi to, ka Eštons kundze jau ir uzsvērusi uh, tiekoties ar valstu vadītājiem, izmantot par piemēru visaptarošo pieeju, ko mēs varētu strateģiskā ietvarā arī iekļaut kā risinājumu Somālijas puscelai, jeb Āfrikas ragam. Un izmantot visus pieejamos instrumentus, iesaistīt visus uh, dalībniekus šajā procesā, cik vien iespējams, un, protams, arī pašas dalību valstis. Vēl viena piezīme, kas varbūt netika pieminēts Kenijā, ir ļoti svarīga loma. Viņiem 13. gadā ir vēlēšanas paredzētas arī tas varētu atstāt ietekmi uz visu reģionu. Ārējās darbības dienas, protams, ir gatavs uh, piedalīties, sadarboties ziņojuma sagatavošanas tālākajā gaitā, un mēs uh, labprāt sniegsim savu palīdzību. Paldies! Le conclusioni al relatore. Secinājumi referentam. Paldies, priekšsēdētāji, sirsnīgi pateicamies kolēģiem, kur atbalstīja manu ziņojumu. Tas ir visai izaicinošs darbs, kas būtu, kas, kuram šis ziņojums ir ļoti īsts, bet gribu sacīt, ka. Mm, runā, es skatīju reģionu tikai no KDP politikas, lai gan ir ļoti daudz citu problēmu, par kurām varētu lasīt veselu, veselu grāmatu, un es tikai parlamenta ziņojumu, bet ņemšu eh, vērā Sensona kunga komentāru par eh, eh, kristiešiem. Kristiešiem vissaržītākā situācija ir Eritrejām. Un tāpat kā daudzi britu politiķi, es atbalstu Somalilendas prasību e, pēc atzīšanas kā neatkarīgai valstī. E, ceru, ka saņemsim atbalstu šajā komitejā, bet arī mana grupa atbalsta jūsu grozījumu šajā sakarā. Bet Es to piezīmēju. Jurkīsas kundze pieminēja eh, lietas tik telegrafiskā stilā, ka es nepaspēju to eh, visu pierakstīt, bet es pie, pie, piefiksēju dažas ziloņkaula tirzniecību un tirzniecību ar apdraudētajām sugām. Jā, tas ir nozīmīgi. Tāpat UNFOR eh, kompetenču paplašināšana tas ir būtiski un eh, tautīnieku sociālistu atbalsts ir būtisks. Tālāk eh, dro, eh, rīcības kodeksa noteikšana privātajām drošības kompānijām par tām ir dzirdēti ļoti. Ļoti dzirdēts ļoti daudz dažādu runu, un es iz, rūpīgi izlasīšu sim, jūsu 112. grozījumu un mēģināšu rast kompromisu. Es neatbalstu uh, Eh, strukturētas eh, regulējumus. Man labāk patīk nozarēs rīcības kodeksi, bet ir jāpatur prātā eh, tas, ka ir bijis kuģi nolaupīšanas mēģinājums, uz kur atradās bruņoti pavadītāji. Tā tad bruņoti drošība. Bruņoti drošības apsargi tomēr no, nu, padara situāciju atšķirīgāku. Tālāk citu kolēģu ieteikumi e, e, vairs neietilpst e, šī ziņojuma aptvērumā, piemēram, and, and padomas pilnvaru sakarā, bet arī KDP KDP e vadlīnijas ir būtiskas. Un mediācijas darbības ir nozīmīgas un arī Somālīlēnas atzīšanas jautājumi ir, bet vēl ir jādomā par formulējumu, kā es um, ietēpšu savus piezīmes Eritrejas sakarā, tas ir būtiski Gomešas kundze, var piekrist uh, eh, viņas sacītājiem, bet šis ziņojums pamatā koncentrējas uz uh, um, kopīgo uh, drošības un ārpolitiku. Un mums ir jādomā par to, kā visā Āfriku var padarīt par plaukstošu mirīgu reģionu, tā skaitā labu pārvaldību. Jūsu uh, E, kritika ir ņemta vērā, bet es domāju, ka mums ar šo struktūru tomēr ir jāstrādā. Mēs nevaram veidot reģionālu arhitektūru, mums ir jādo, jāskata, jārisina lietas, jā, ņemot vērā tādas, kādas tās ir. Etiopija ir būtisks reģions, bet es gribētu e, drīzāk e, burkānu nevis pātagas politiku. Paldies! A nice tasty carrot. Garšīga burkāna. Thank you. I, I think my Paldies. Es zinu, ka būs ēnu referenta tikšanās um, nākamajā Strasbūžu nedēļā. Thank you, Mr. Tanok. Paldies, Tanoka kungs. Nākošais ir eh, Pavel Kovaļ ziņojums par vēlēšanu novērošanas miste, eh, misiju Ukrainā 28. oktobrī. October, the parliamentary election took place in Ukraine. Tātad šajā datumā notika parlamentārās vēlēšanas Ukrainā, un tas bija kā lakmus papīrs demokrātijas attīstībai Ukrainā. Un e, mēs tam sekojām līdzi visu pirms vēlēšanas periodu, īpaši organizējot 11. oktobrī semināru tika nozīmēti 15, de, 15 deputāti, lai piedalītos kā novērotāji šajās vēlēšanās, un arī pirms vēlēšanām tika nosūtīta misija uz Kievu oktobra sākumā. Vadīja šo misiju Pāvels Kovals, kas ir arī Eiropas eh, parlamenta delegācijas vadītājs eh, sadarbībā ar Ukrainu. Kā vienmēr eh, šī delegācija bija daļa no starptautiskās novērotāja misijas, un sākotnējie secinājumi norāda, ka vēlēšanās nebija vienādi spēles noteikumi visiem. Konkrēti tika ļaunprātīgi izmantoti administratīvie resursi, kampaņas nebija caurskatāmas, arī finansējums nebija caurskatājums, un arī reklāma mēdījos nebija vienlīdzīgi pieejama visiem. Tādējādi vēlētājiem bija izvēle uh, tikai starp dažām partijām, lai gan vēlēšanas bija mierīgas un uh, balsu skaitīšana tika vērtēta pozitīvi. Tomēr jāsaka, ka nebija pietiekoši lielas skaidrības, uh, kas notika vēlēšanās. Un oficiālie rezultāti vēl nav izziņoti, jo opozīcija pieprasīja pārs balsu pārskaitīšanu 13 vēlēšana apgabulos. Uh, Centrālā vēlēšana komisija atzina to, ka nav iespējams izziņot uh, eh, vēlēšanu rezultātus piecos vēlēšana apgabalos, kur bija tikai viens kandidāts, un uh, eh, norādīja uz to, ka nepieciešams atkal organizēt tur vēlēšanas. Nu, līdz ar to došu vārdu Kovalu kungam, kas ir referents šajā ziņojumā. <coughs> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 6 września. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Kopš septembra priekšsēdētāja konference vai septembrī priekšsēdētāja konference izlēma nosūtīt paplašinātu deputātu misiju uz Ukrainu. Misijā bija birojs, kurā piedalījos es, mani vietnieki, Galerkungs, piemēram, Juans Fernando Lopes Agilars kungs un Rebeka Hans kundze. Delegācijas eh, prezidijas devās uz Kievu, un diemžēl ne visi no mums spēja to izdarīt vai varēja to izdarīt, bet es gribu uzsvērt, ka sagatavošanas periods bija ārkārtīgi nozīmīgs, jo tādējādi mēs varējām uzrunāt daudzu partiju pārstāvjus un arī daudzas organizācijas, uh, Mēs uh, labi sadarbojamies ar vēstnieku, Ukrainas vēstnieku un arī ar Grovalu kungu. Tātad mūsu sadarbība bija ļoti pozitīva un deva labu rezultātu. Mēs veicām arī tādu politisko izlūkošanu pirms pašām vēlēšanām un ziņojām par to AFET komitejai. Mēs arī piedalījāmies kopējā seminārā, kas tika, kas notika sagatavojoties eh, novērošanas misijai. Un runājot ar komiteju, es teicu, ka jaunais vēlēšanu likums kuru 2011. gadā apstiprināja gan valdība, gan arī opozīcija, ieviesa jauktu balsošanas sistēmu. Tas nozīmē, ka praksē puse no visām vietām augstākajā padomē tiks ievēlēta, izvēl, izmantojot vairākumu balsošanas sistēmu, un mēs paredzējām, ka tas radīs problēmas, un diemžēl mums bija taisnība gribētu uzsvērt, ka vēlēšanu noteikumi nefunkcionēja efektīvi, jau likumdošanas līmenī, nemaz nerunājot par to izpildi uz vietām. Gribu teikt, ka nebija pietiekoši lielas skaidrības par vietējo vēlēšanu komiteju iecelšanu bija problēma ar fiktīvām partijām. Atbilstoši jaunajām vēlēšanu likumam, šīs fiktīvās partijas, diemžēl, spēja piedalīties vēlēšanās, eh, vēlēšanu komiteju darbā. Un runājot par īstām partijām, kam sākotnē nebija pārstāvības šeit, piemēram, es runāju par partijām Svoboda un Undara, Diemžēl šīs partijas nevarēja piedalīties vēlēšanu komiteju darbā. Medijos nebija arī pietiekoši plurālisma. Opozīcija varēja nopirkt laiku medijos, diemžēl informatīvajās programmās nebija pietiekoši liels iespējas piedalīties, un uz to jau mēs arī norādījām un mēs paredzējām, ka šie trūkumi var ietekmēt balsošanas rezultātus. Nu, runājot par pašu novērošanas misiju, eh, tā sākās pēc Strasbūras sesijas. Mums bija uzvedības kodeks, Sadarbība misijas ietvaros bija ļoti laba, un tas attiecas arī uz sadarbību ar citām organizācijām. Piemēram, ārējās eh, rīcības dienas, to Eiropas padomu un NATO. Es gribētu uzsvērt, ka šī sadarbība bija patiešām laba, un ja mēs tur nebūtu bijuši kopā, un ja mēs nebūtu sagatavojuši kopējus secinājumus, tad diez vai mūsu balsis būtu dzirdējuši redzot to, kāda situācija ir Ukrainā, mums tomēr būtu jāatceras, ka Ukrainai ir zināmas Eiropas ambīcijas. Tāpēc mēs rūpīgi sekojām tam, kas tur notiek. Un es teicu Ukrainas iedzīvotājiem, ka mēs šeit runājam par ECO dalību valsti, uh, valsti, kas būs ECO vadībā tuvākajā nākotnē. Un tieši tāpēc situācijas izvērtējums ir tik nopietns. Un es sagaidīju konstruktīvas atbildes uz kopēju ziņojumu ar kritiskiem punktiem. Šis ziņojums tika publicēts vai publiskots vienu dienu pēc vēlēšanām. Šī nebija pirmā reize, kad uh, eh, Koras kundze bija eh, misijas vadītāja, viņa ir ļoti profesionāla, viņa rūpīgi iesaistījās darbā. Es ar viņu runāju vēl pat šorīt no rīta. Piedalījās darbā arī citi novērotāji no citām misijām. Mēs novērojām uh, vēlēšanas Kijevā, Ņepapetrovskā un citās pilsētās. Un ne tikai pilsētās, bet arī citos vēlēšanu iecirkņos. Dalība vēlēšanās bija diezgan augsta, augstāk nekā daudzās Eiropas valstīs, bet zemāka nekā pirms tam uh, Eh, iepriekšējās vēlēšanās. Šeit es runāju par 62%. Ukrainas iedzīvotāji bija patiesi interesēti vēlēšanās. Bija arī daudz novērotāju. Mēs, kā starptautiskie novērtētāji, strādājām pozitīvā gaisotnē, un mums nebija nekādu problēmu ar to, ka mūs kaut kur neielaistu uh, Uh, vai kā savādāk. Runājot par secinājumiem, piemēram, attiecībā uz vēlēšanu likumu, uh, to mēs vērtējam ļoti kritiski, tam ir daudz trūkumu, un šie trūkumi noveda pie uh, negatīva rezultāta. Runājot par laiku pirms vēlēšanām, arī tur bija negatīvas iezīmes novērojamas un šo iezīmi bija daudz. Kandidātiem nebija vienāds spēles laukums, un par to jau arī daudz ir eh, ticis runāts dažādos līmeņos. Arī tiesas eh, lēma par to, ka galvenie opozīcijas līderi nevar piedalīties eh, vēlēšanās, piemēram, Jūlīta Mašenko. Runājot par pašu vēlēšanu dienu, mēs e, redzējām, ka process ir labi organizēts, ka nav nekādu lielu pārāvumu trūkumu. E, runājot par balsu skaitīšanu, sākotnēji balsu skaitīšana tika veikta pareizi, tomēr vēlākos posmos, vēlākās stadijās mēs diemžēl nevarējām novērot šo procesu, un tāpēc ir zināmas šaubas, uh, Un jāsaka arī, ka vēlēšanas jau īstenībā nav pabeigtas, un mēs nevaram nākt klajā ar gala secinājumiem, jo mums nav galējie rezultāti, galīgie rezultāti. Runājot par proporcionālo balsošanas sistēmu un proporcionālās balsošanas daļu. Šeit rezultāti at, atbilda pirmsvēlēšana aptaujām, bija arī zināmas prognozes, kuras eh, tika publicētas pirms vēlēšanām, un rezultāti atbilda šīm te prognozēm. Un neviens eh, par šo sadaļu un par tās rezultātiem neprotestēja. Tomēr jāsaka, ka bija lielas problēmas apmēram 10-12 vēlēšanu apgabalos. Uh, Ilgtermiņa novērotāji teica, ka daudzos vēlēšana apgabalos bija trūkumi pirms vēlēšana kampaņas laikā. Piemēram, tika pirktas balsis, un tas ir noziegums atbilstoši Ukrainas likumdošanai. Izvērtējot vēlēšanas, jāatceras, ka pastāv šī te divējādā sistēma ir tātad proporcionālo vēlēšanu sistēma, jeb sadaļa un vairākuma sadaļa. Un tas atstāja tieši ietekmi uz negatīvo balsu skaitīšanas izvērtējumu. Salīdzinot ar citām pēcpadomju valstīm, mums jāsaka, ka Ukrainas iedzīvotājiem ir tiesības uz politisko izvēli un Ukrainas iedzīvotāji arī izmanto šīs tiesības. Opozīcijas partijas saņēma lielu atbalstu, bet mēs varam salīdzināt šīs vēlēšanas ar iepriekšējām vēlēšanām Ukrainā. Mums ir jārunā ar Ukraiņiem kā ar labiem kaimiņiem, un tieši viņiem jāpasaka, ka šīs vēlēšanas nebūtu nebija labākas par tām, kas bija 2007. Vai, 7. gadā vai 2010. gadā. Tā kā mēs joprojām gaidam rezultātus. ir skaidrs, ka lietas tomēr nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt. Centrālā vēlēšanu komiteja Ukrainā piedāvāja atkārtot vēlēšanas piecos vēlēšana apgabalos dažādu iemeslu dēļ. Eh, ja kādam tas interesēs, to var arī detalizētāk izskaidrot. Jāatceras, ka situācija ar Ukrainas likumdošanu ir jāatrisina. Mums ir jāprasa, jāgaida nopietni risinājumi, kas ir balstīti uh, uz tiesisku pieeju, un ja ir kādas bažas, tas ir jārisina tiesā. Runājot par nākotnes izmaiņām vēlēšanu likumā, mums ir jāatceras, ka mēs visi ECO ietvaros esam vienas kopienas locekļi, un uz Ukrainu ir jāskatās kā uz valsti, kam ir Eiropas ambīcijas. Un ir jāatceras, ka Ukraiņi vēlas balsot, un viņi balso par, Eiropā, par partijām, kas ir orientētas uz Eiropu. Paldies, un pirms es dodu vārdu kolēģiem, kuri ir pieteikušies, gribētu sacīt, ka ir izdalīts ziņojums par delegācijas darbu tiem, kur vēlas iepazīties Galverkungs vispirms, kurš bija delegācijas priekšsēdētāja vietnieki. Uh, Paldies, priekšsēdētājs vēlas izmantot šo iespēju, lai Pavelam Kovalam pateiktos, kā delegācijas vadītāja, ne tikai par tikko sniegto atskaiti, bet arī par labo sadarbību, kas mums ar viņu ir bijusi. Manuprāt, viņam bija liels ieguldījums arī tajā, faktā, ka mēs kopēji četrām parlamenta delegācijām varējām uh, veidot tādu pamatīgu novērošanas kopējo misiju šai vēlēšanu posmā. Es uzskatu, ka mums vienmēr būtu jārunā par vēlēšanu procesu kopumā. Mēs bijām īslaicīgi tur. Principā di divas dienas pirms vēlēšanām un pašu vēlēšanu dienu tikai redzējām savām acīm, un tādēļ es vēlos pasvītrot to, kas tika iepriekš sacīts. Kopumā korekti, bieži vien pat birokrātiski, tad tikai pusotru stundu pēc vēlēšanu noslēguma beidzot bija gatava eh, atvērt pirmo urnu. Es domāju, ka ja tas pie mums notiktu, Tur jau lielākā daļa būtu saskaitīta uz to brīdi. Bet nu, tāds ir birokrātiskais aspekts. To mēs redzējām praktiski visur. Balsu skaitīšana notika caurskatāmi. Bija skaidrs, kurš par ko ir nobalsojis. Un rezultātu neusticamība nu, nebūtu īsti pamatota cik mēs redzējām, bet par procesu kopumā, par to, kā notiek eh, šīs balsu apvienošana vēlēšana iecirkņos, kur ir radušās situācijas, eh, kas ir saskaitījušos eh, šos nodotās balsis, nebija īpaši iepriecināti par rezultātiem un tur sākuši kaut ko darīt. Un posms, kā tas viss tika ievadīts datorā, kur tikai pēc vairākām dienām rezultāti tika publiskoti, nu tas viss ir apšaubām. Līdz ar to es gribēju teikt, ka bija vāja punkti. Jā, 21 gadu pēc PSRS sabrukšanas ir iespējams organizēt tīras un godīgas vēlēšanas, ja ir politiskā vēlme to darīt. Tāpat laikā uh, mums jāsaka, ka no atbildīgo puses e, šī griba nebija tik skaidra, bet tas mums e, visdrīzāk e, netraucēs veidot to politisko dialogu un sadarbību ar Ukrainu, kā tā ir bijusi līdz šim, netraucas mums to arī padarīt intensīvāk, un man, man vajadzētu arī droši vien pilnīgi skaidri pateikt, ka šajā komitejā un parlamentā kopumā Mums nevajadzētu skatīties, kādas ir alternatīvas. Vai mēs e, nesāksim pārāk e, kritizējot, pagrūst e, Ukrainu Maskavas virzienā? Nē, tieši pretēji. Es domāju, ka mēs noteikti vēlamies stiprināt sadarbību ar Ukrainu. Katrā ziņā tas ir uh, Eh, viena lieta un eh, pavisam kas cits ir teikt, ka mēs eh, liksim jūs mierā. Nē, mēs katrā ziņā vēlamies stingrāku sadarbību, velkot Ukrainu sev tuvāk, bet tam noteikti ir pietiekami skaidri jāizskan. Un mm, diez vai kāds valdošajā Eh, elitē Ukrainā būtu priecīgs doties Maskavas virzienā. Es domāju, vai, te, vai Ļovačkins, vai Ozārovs, vai nu kurš un arī tas būtu. Es domāju, ka labi apzinās situāciju eh, no tiem, kas piedar pie augstākās administrācijas. Nedomāju, ka viņiem tik tiešām būtu tāda aktīva darba kārtība virzībai vairāk austrumu virzienā. Katrā ziņā es domāju, ka mēs eh, izmantojām eh, pamatoti savus standartus, vērtnes un arī eh, ievērojam Eiropas padomus principus, OECD principus Un katrā ziņā mūsu rekomendācijas ļoti precīzas, un mums jāpaskarās arī, ko ECD šeit ierosina, lai tas ar labu gribu un arī godīgi tiktu īstenots. Tas jau ir bijis eh, tā iepriekšējās vēlēšanās. Es domāju, ka mums vajadzētu pilnīgi skaidri pateikt, ka nākotnē mēs vēlamies ar Ukraini ļoti labu sadarbību, tā skaitā demokrātijas stiprināšanā un arī citos jautājumos, par kuriem jau notiek sadarbība ar šo valsti. Katrā ziņā mēs vēlamies to īstenot tādā veidā, kas būtu piemērots šādas demokrātijas stiprināšanai. Nevis eh, tādu oligarhijas veidošanās eh, tir, eh, turpināšanu. Paldies! Grazie, secondo intervento. Paldies. Nākošais runātājs Severins. Un e, pārējiem runātājiem ir jāizsakās um, divu minūšu laikā. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, pilnībā atbalstu priekšsēdētāju sacīto. Es e, arī piedalīšamies atbalstu viņa paziņojums, kas izskanēja Ukrainā, un pilnīgi noteikti mums izsniegtā ziņojuma satura. Tāpēc esam neieslīgšu detaļās vai neatkārtošu faktus, bet gribu Eh, izteikt četras politiskas piezīmes, bet vispirms vēlos atzīmēt, ka maz tīri ironiski šodien diskutēt par eh, Pol Ukrainas vēlēšanas procesu trūkumiem, kad mēs CNN un Eiroņūs ziņās dzirdējam par trūkumiem vēlēšanu procesā Floridā, bet nu katrā mājā ir savas problēmas un tāpēc runāsim par Ukrainu Un tagad manas piezīmes. Pirmkārt, Eiropas Savienība nav vajadzīgs bezperspektīvas uh, politisks spriegums Ukrainā, bet visi trūkumi jārisina racionālā veidā, pieņemot eh, konstruktīvus, racionālus uh, Eh, pasākumus, eh, nekļūstot radikālākiem par opozīciju un nekādā veidā nemēģinot radikalizēt opozīciju. Otrakārt, Eiropas Savienībai nav jāatsakās no resursiem un pamudinājumiem un instrumentiem, eh, ko nodrošina Eiropas Savienības Ukrainas asociācijas nolīgums, lai harmonizētu politisko kultūru un kā mēs redzējām, abās pusēs politiskās kultūras atšķiras. Runājot par ģeoekonomiskajiem mērķiem, kas pilnīgi noteikti iekļauj mūsu vērtību un standārtu veicināšanu. Nākamā piezīme Eiropas Savienībai nav. E, Jā, uh, mudina Ukraina uz risinājumiem, kas ir alternatīvi Eiropas risinājumiem. Un man pēdējā piezīme jādod iespēju Ukrainas tautai skaidri paust savu vēlmi, taiskaitā par labu eh, Eiropas integrācijai. Un bez tā neko pozitīvu noturīgi nevarēs panākt. Es ceru, ka Visā, ko mēs sacīsim turpmāk, mēs varēsim atsaukties uz šīm Eiropas Savienības nostādnēm. Paldies! Kolēģi Korāca Bilde, kas ir delegācijas vadītāja, paldies priekšsēdētāji! Bija liels prieks eh, strādāt Pāvela delegācijā un es augstu vērtēju jūsu. Pilnīgu atbalstu Eh, ko mēs saņēmām, un eh, sadarbība ar Pāvelu bija lieliska, process bija caurskatāms, un mēs atbalstām SAO, eh, Eiropā domas NATO un Eiropas parlamentu kopīgo paziņojumu. Un šī ir nostāja, ko mēs pub, ieņēmam, un es ceru, ka parlamentā vai mēs varam piekrist turpināt to, ka pietrūka vienlīdzīgas Eh, spēles noteikumu, kā bija neskaidrības partiju finansējumā, eh, tāpat arī eh, Pāvils jau aprakstīja trūkumus vēlēšanas procesās, vēlēšana diena bija mierīga kopumā. Pietrūka caurskatāmības un, kā ļoti pareiza Pāvils norādīja, Eh, Uzskaitīšana bija noteikta dienā pēc vēlēšanām, bet, eh, kā Mihails pilnīgi pareizi sacīja, pēc eh, vēlēšanām notika situācijas pasliktināšanās, un skaitīšanas process vēl tulpinās, un tas nevar būt novērtēts tik pozitīvi, kā mēs to veicām dienā pēc vēlēšanām. Pāvils uh, un citi tik precīzi labi aprakstīja pret, uh, trūkumus vēlēšanu procesā. Un es gribu sacīt, kāpēc ir būtiski atbalstīt Eiropas Savienības vēlēšanu uh, misijas ticamību. Pirmkārt, mums ir jābūt uh, vienotiem atbalstot kopēju nostāju. Un, bet mēs nepieļaujam uh, interpretācijas sagrozījumus. Uh, un eh, novērotāju misiju ticamības grau, graušanu. Un tāpat mums ir jārunā par uh, mums ļoti nozīmīgajām ilgtermiņa attiecībām starp Eiropas Savienību un Ukrainu situācijā. Mēs saņemam atšķirīgus veistījumus balsskaitīšanu. Turpinās, un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi uh, turpināt būt iesaistītiem un sekot notiekošajam un nepārsteigties ar, rez, ar secinājumiem par vīzām, nolīgumiem Krievija, Eiropas Savienība un visiem šiem ģeostrateģiskajiem scenārijiem. Mūsu misija ir objektīva vēlēšana novērošanas misija, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem. Mēs to nesalīdzinām ar Floridu, Krieviju, Baltkrieviju, mēs to salīdzinām ar starptautiski atzītiem standartiem. Uh, par to, kā norit demokrātiskas vēlošanas. Un šeit nekādas izlasīti gabaliņi netiek pārredzēti. Es domāju, ka mēs nāksim klajā ar spēcīgu vienotu paziņojumu par vēlēšanu uh, novērošanu. Noizdara kungs nākošais. Jā, paldies priekšsarētāji. Arī es biju viens no uh, šīs eh, novērošanas misijas dalībniekiem. Es varu pa, vēlos pateikties um, ehm, Kovā kungam par viņa sniegto atskaiti. Es domāju, ka attiecībā uz Ukrainu mūsu sadarbība jāveido nelieliem soļiem. Joprojām ir uh, šis atvērtais loks pozitīvai sadarbībai, katrā ziņā uh, ir situācija un jomas Ukrainā, kur ir nepieciešama liela uzlabojuma. Turpmākajās attiecībās ar Eiropas Savienību un Ukrainu būtu loģiski ne tikai ratificēt to uh, nolīgumu, par kuri panākt vienošanās, bet arī skatīties, lai tiekti īstenoti visi tajās minētie principi, arī tehniskie uh, Eh, tehniskās detaļas. Un es uzskatu, ka Ukraina šobrīd vēl nav izpildījusi visu, kas tai būtu bijis jāizdara. Atsevišķās jomās eh, šī attīstība ir pozitīva, piemēram, eh, rīcības plāns par vīzu sistēmu liberalizāciju, ko Ukraina ir īstenojusi kopš 2010. gada nogals, bet uh, šis pirmais posms varētu noslēgties tuvākajos mēnešos. Mums vajadzētu eh, darīt visu iespējamo, lai šie tempi pātrinātos. Mūsu sadarbībai ar Ukrainu būtu jāveido saistībā ar Eiropas enerģētikas kopienas aspektu. Izmanto arī uh, tas, ka eh, Ukraina ir daļa no austrumu partnerības. Uh, Un visbeidzot par pašu misiju, Kozņevski un Petkoks misiju, kas e, runāja par e, Cenko un Timošenko atbrīvošanu. Nu, nezinu, vai vajadzētu to saistīt un pārklāt ar e, to misiju, ko mēs veicām, novērojot vēlēšanas. Tās tie ir atsevišķi jautājumi, kas atsevišķi arī jāskat parlamentā. Paldies. Grazie. Kolēģa Sīvieča. Paldies, eh, Siveču kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties tiem runātājiem, kas eh, slavēja mūsu misijas vadītāju Kovaļkungu, jo šī misija bija patiešām grūta. Emocijas sit augstu vilni, uh, Mēs runājam par Ukrainu jau veselu gadu, gatavojoties vēlēšanām. Es neatkārtošu tos komentārus, kas jau tika izteikti, bet es gribētu teikt, ka vēlēšanas var salīdzināt ar automašīnu ražošanu. Runa ir par tehnoloģijām, par vēlēšanu tehnoloģiju, un, manuprāt, šī gadījumā vēlēšanu tehnoloģija nebūtu nebija perfekta. pirms vēlēšana kampaņām nebija atbilstoši noteikumi, piemēram, attiecībā uz piekļuvu finansējumam, masu mēdījiem un tā tālāk. Bet beigu beigās Ukrainas iedzīvotāji tomēr varēja ievēlēt tos, kurus viņi vēlējās ievēlēt. 20 partijas piedalījās vēlēšanās, un viņi izvēlējās piecas, un tas nozīmē, ka Ukrainas vēlētāji ir nobrieduši vēlētāji. Dalības līmenis vēlēšanās arī parādīja to, ka Ukrainas iedzīvotāji ir gatavi izdarīt izvēli. Un tagad mums ir šīs e, nebūtu ne perfektās tehnoloģijas un šī te procesa rezultāts. Produkts nav perfekts, tomēr tas ir produkts, kas tomēr spējas darboties. Vismaz kaut kā. Divas galvenās partijas, kas piedalījās vēlēšanās, nav apmierinātas. Tas ir pareizi. Reģiona partija nav apmierināta, jo tā nespēja nodrošināt balsu vairākumu. Opozīcija arī nav apmierināta, jo tā vēlējās pierādīt, ka ir labāka par reģionu partiju. Opozīcija cīnījās drosmīgi, neskatoties uz to, ka tās līdere ir cietumā. jo vēlēšanas bija savā ziņā kā referendums par Timošenko kundzes ieslodzīšanu cietumā. Es varu mēģināt saīsināt savu uzstāšanos, jo Gomeša kundze man ir tā kā lūgusi vai, pie, vai autorizējusi man izteikties. Tātad divas jaunas partijas piedalījās vēlēšanās - Kričko kunga proeiropiskā partija, kas ir pozitīva iezīme, un arī eh, partija Svoboda, kas ir nacionālista un ksenofobiska partija. Tātad jautājums mums ir tāds, vai Eiropas Savienība pirks šo produktu, šo vēlēšanu rezultātu ar visiem tā trūkumiem vai vēlēšanas ir jāatkārto. Un vai mēs arī sadarbosimies ar Ukrainu pie šādiem apstākļiem. Tanuka kungs. Lūdzu, runājiet ātri. Protams, ka es atbalstu Kovaļa ziņojumu, tomēr man ir Liekas, ka 58% nav tomēr labs dalības procents, jo, manuprāt, manā valstī šis skaitlis būtu ļoti zems. Manā valstī 64% bija vēlēšana, pēdējās vēlēšanās, un tas ir ļoti slikts rezultāts. Piekrītu tam, ka Tīmašenko ieslodzījums joprojām ir būtisks apgrūtinājums mūsu attieci, attiecībās. Veicu nelielu skaitīšanu un redzēju, ka reģiona partijas, eh, reģiona partija neieguva balsu vairākumu. Lai gan mums ir tā sauktie 43 neatkarīgi deputāti, jāsaka, ka viņi parasti ir korumpēti un viņus var nopirkt ar pietiekošu naudas summu. Un eh, tomēr nevar nodrošināt tādējādi 300, 300 eh, vietu vairākumu, lai mainītu konstitūciju. Tas ir signāls opozīcijai ka viņi spēs būtiskus šķēršļus radīt Janukoviča valdībai parlamentā. Mans jautājums Pāvelam ir saistīts ar balsu skaitīšanu vairākumu balsu sistēmas apgabalos, jo uh, ir teikts, ka attiecībā uz 12 vietām ir jāorganizē atkārtotas vēlēšanas. Vai varbūt mums tur nevajadzētu piedalīties un novērot, lai pārbaudītu, ka viss notiek pareizi? Diemžēl es nevarēju pats piedalīties Ukrainā eh, vēlēšanās pēdējā, pēdējo reizi. Es tur biju visās iepriekšējās vēlēšanās, bet iespējams, ka es pēc pavisam neilga laika došos uz turieni, lai redzētu, kā 12 deputāti tiek ievēlēti. Kolēģi, Ja eh, tulkiem ir jādodas projām, mēs varam turpināt sarunas, tās būs ļoti patīkamas, bet var nevisai efektīvas. Galera kungam ir kaut kas jāsaka, viņam kaut kas ļoti steidzams ir jāsaka. Man nav vajadzīgs eh, tulkojums, lai pateiktu, es eh, neatzīstu E, kolēģa šī vieta sacīto, jūs liekat, insinuējat, ka it kā opozīcija piedalījās vēlēšanās un ka tas nav tik būtiski, ka um, līderi atradās cietumā. Nē, tā nav. Tās nebija taisnīgas un pat nebija brīvas, jo ne visi varēja piedalīties. Un es negribētu pieļaut šādu insinuāciju. Es aicinu visus uz bāru, lai mēs varam iedzert kādu glāzīti kopā, protasevičs, protams. Izsakieties. Bet uh, Protasevičs lūdza izteikties, došu vārdu viņam un pēc tam atpakaļ došu vārdu jums ļoti īsi. Gribu pateikties Pāvēlam Kovanam par paveikto darbu, bet tā kā situācija Ukrainā vēl aizvien ir ļoti neskaidra, jo No rīta opozīcija bija pret rezultātu atzīšanu, vakarā bija gatava viņus atzīt. Un vairāk reģioni, kur vēlēšanas ir jāatkārto, tad mums vajadzētu apsveikt Pāvilu, un es gribētu aicināt organizēt īpašu sanāksmi vai nu komiteļā, vai vismaz paplašinātā birojā pēc misijas uz Ukrainu, ņemot vērā situācijas politisko kontekstu. You could, you on, on Jums varat apmainīties viedokļiem ar Broka kungu, kas ir komitejas priekšsēdētājs. Siljeviča kungs. Galer, uh, eh, Mihail Galer. Atbildot Galeram, es aprakstu nevis uzstāju. Jums ka neraugoties uz to, ka e, opozīcijas līderi atradās cietumā, tā bija pietiekami spēcīga, lai piedalītos un panāktu labu rezultātu, neraugoties uz. Jo, mēs arī protestējām ar parlamenta rezolūciju Jūlijas Timošenko sakarā. Līdz ar to nav runa par to, kā Mēs eh, spriežam par šo situāciju, taču viņa tika izmantota kā logotipa persona, pati viņa atradās eh, ieslodzījumā, tāpēc es vienkārši aprakstu situāciju, kāda tā bija uz vietas. Paldies, kolēģi! Bravo. Ja.